Thank you very much, whoever hushed everybody. So good Labdien, dāmas un kungi. Everybody, a very a warm welcome to our uh, session of the... Uh, liels prieks jūs visus redzēt IMCO komitejas sēdē. Sēde sāksies šodien, strādāsim līdz 6.30 un pēc tam turpināsim darbu rīt, gan no rīta, gan arī pēcpusdienā. Darba kārtībā ir vairāk svarīgi jautājumi Rīt no rīta, piemēram, mums būs jāskata svarīgs jautājums par valsts iepirkumu un pēcpusdienās Varņokundzes ziņojums par profesionālām kvalifikācijām un grozījumu izdarīšanu direktīvā. Tās tiešām ir būtisks reformas, kas skars iekšējo tirku. Šo pēcpusdienu arī ir nemazāk svarīgi jautājumi. Pirmais ziņojums, ko izskatīsim, ir Legrips kundze ziņojums par Savienības muitas kodeksu pārstrādāto redakciju. Par to runāsim pavisam drīz, un arī tas ir ļoti būtisks iekšējā vienotā tirgus elements. Bet pirms tam daži priekšsādātāji paziņojumi. Pirmkārt, par darba grafiku un par kalendāru. Mēs e, veicām darba kārtībā dažas izmaiņas, e, un tās visiem ir paziņotas. Tas tādēļ, lai visi referenti varētu būt uz vietas. Tieši tāpēc Varņokundas ziņojums ir paredzēts pulksten trijos rīt pēcpusdienā. Vai visiem ir pieņemams piedāvātais darba kārtības projekts? Ja ir, tad es jums pateicos par to, mēs to esam apstiprinājuši. Gribētu jūs informēt par sekojošo. Šī mūsu sēde tiek raidīta internetā. Man ir liels prieks sveikt arī tos mūsu klausītājus, kas klausās mūsu internetā. Paldies, ka jūs esat pieslēgušies mūsu sēdē. Visi dokumenti, kas attiec uz šo sēdi, ir atrodami mūsu komitejas mājaslapā. Tiks izplatīti arī informatīvais ziņojums, tā sauktais newsletter, kas eh, parādās īsi pēc šīs sēdes. Vēl gribētu jums pastāstīt, ka e-komercijas darba grupa, kuru, kā jūs zinat, vada Ariesu kungs, un kurš ieradīsies pie mums rīt, mēs viņu uzklausīsim, viņš savulaik bija ziņotājs par digitālo vienoto tirgu. Mēs, eh, šī grupa, šī darba grupa ir sagatavojusi zināmas secinājumus. 10. jūlijā IMCO komitejā tika apspriesti šie secinājumi, un tie ir arī publicēti mūsu mājaslapā. Bez tam tur publicēts arī ziņojums par mūsu delegācijas vizīti Kiprā pirms Kipras prezidentūras sākuma. Mūsu komitejā ir pievienojušies trīs jauni deputāti. Es atvainojos sekretariātam pievienojušies trīs jauni darbinieki. Uh, Gribētu viņus visus sveikt. Pirmkārt, Aglika Zve Zvecānova, kas strādāja tirzniecības ģenerāldirektorātā, un tagad viņa ir pārnākusi darbā pie mums. Es ceru, ka izrunāju jūsu vārdu pareizi, lai arī tas izskatās sarežģīts. Aleksandra Kotoglidu arī sāk strādāt pie mums. Viņa strādāja Tirzniecības ģenerāldirektorātā un tagad strādās pie mums šeit parlamentā. Un visbeidzot, Kristians Kroliks, kas agrāk strādāja zivsaimniecības ģenerāldirektorātā. Es zinu, ka viņam ir zinām darba pieredze arī parlamentā. Man ir liels prieks jūs sveikt kā pilnlaika darbinieks mūsu komitejā. Un visbeidzot, šodien esam, publicē, esam paredzējuši publicēt pētījumu pār PVN vienkāršošanu un modernizēšanu digitālajā vienotajā tirgū. Tas ir viens no svarīgākajiem projektiem, un uh, attiecīgajā darba grupā arī tas tika apspriests. 9. un 10. jūlijas sēdes protokoli visiem deputātiem ir izdalīti. Ja sekretariāts nesaņems nekādus komentārus par šiem protokoliem līdz rītdienas vakara sēdes beigām, tad es skatīsim šos protokolus par pieņemtiem. Līdz ar to varam pāriet pie ziņojuma izskatīšanas. Pirmkārt, Savienības muitas kodeks un pārstrādātā redakcija. Kā jūs zināt, runa ir par pārstrādātu direktīvu. Inta un Juri komiteja strādā pie atzinumiem, taču mēs esam atbildīgā komiteja un ziņojuma autori ir Konstants Le Gripa. Uh, Viņa iepazīstinās mūs pavisam īsi ar savu ziņojumu, pēc tam būs viedokļa apmaiņa. Ieradušies ēnu referents Servāna Raptī no sociālistiem, un Šmita kungs, manuprāt, nav zālē. Vai viņa vietā kāds izteiksies? Pagaidām mēs nezinām. Bilenkungs no ECR un Haida Rūle no Zaļo partijas runās par, šiem, par šo te ziņojumu aicināsim jūs izteikties stulītais referents, un pēc tam varēs izteikties pārējie deputāti. Un tagad liek nekavēšos, aicināšu izteikties Legripas kundzi, un pēc tam um, referentus. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi! Šodien mums tiešām jāizskata ziņojuma projekts par Savienības muitas kodeksu. Pirmkārt, gribētu precizēt rakstot šo ziņojumu es ņēmu vērā starpiestāžu nolīgumu eh, par juridisko aktu pārskatīšanu. Priekšsēdētājs jūs jau paziņoja, ka runa ir par direktīvas pārskatīšanu. Līdz ar to es esmu iesniegusi grozījumus tikai attiecībā uz tiem tekstiem, kas ir mainīti. Esmu iesniegusi arī jaunus grozījumus, tātad citus grozījumus attiecībā uz tie, tām priekšlikuma daļām, kas nav mainīts, tās augtās baltās teksta daļas. Tos mēs varēsim pieņemt tad, ja politiskās grupas vienosies, ka mēs skarsim tomēr šīs baltās teksta daļas un atradīsim tajās tēmas, kurās varam virzīt lietas uz priekšu padomē un komisijai tādā gadījumā mēs ziņosim, ka vēlamies iesniegt šos jaunos grozījumus. To paredz starpiestāžu nolīgums. Muitas kodeks ir jāpārskata. Dažādās Eiropas iestādes par to jau ir izteikšās, jo ir nepieciešams padziļināt un modernizēt muitas likumdošanu, jo patreizējie tiesību akti ir tapuši 1992. gadā, tātad muitas kodeks taps tad. Kopš tā laika ir notikuši daudzi, ir pieņemti daudz jaunu tiesību akti, un tehniskā evolūcija ir notikusi. Salvini kungs 2011. gada decembrī rakstīja ziņojumu par šo tēmu un devu savu ieguldījumu muitas uh, dienestu modernizācijā. Eiropas komisija šobrīd piedāvā pārskatīt regulu numur 450-2008. Mēs esam jau iesnieguši jaunos mērķus 2012. gada aprīlī viņš ieradās pie mums, lai skaidrotu komisijas mērķus. Galvenie mērķi ir šādi. Pirmkārt, pārcelt uz vēlāku laiku mu, jaunā muitas kodeksa spēkā stāšanos līdz 2012. gada 24. jūnijam, jo sākotnēji paredzētais ieviešanas termiņš nav, to nav iespējams ieviest. Ir notikušas notikusi aizkavēšanās atsevišķu valstu administrācijās un arī informācija tehnoloģijas nav pielāgotas tam. Otrakārt, šīs kodeks ir jāpielāgo Lisabonas līgumam. Un šeit jārunā par deleģētiem aktiem un īstenošanas aktiem. Trešais mērķis ir jāievieš drošības un modernizācijas jauninājumi arī šajā kodeksā. Godātie kolēģi, muitas kodeks ir ļoti būtiski vienotā tirgus sastāvdaļa. Vienotais tirgus var darboties optimāli tikai tad, ja muitas kodeks tiek ievērots harmoniski pilnīgi visur. Mēs varam runāt šeit par konverģenci, par vēlmi savienot visus noteikumus tas ir nepieciešams visām dalību valstīm, bet galvenokārt arī dažādiem uzņēmumiem, tātad ekonomiskajiem dalībniekiem. Ir nepieciešams tāds ietvers, kas ir dinamisks, kas veicina konkurenci, un tādēļ es esmu iesniegusi grozījumus. Es ceru, ka šie grozījumi palīdzēs tuvāko mēnešu laikā izstrādāt modernu muitas kodeksu, kas būs eh, viegli lietojams gan pašiem muitniekiem, gan arī uzņēmējiem. Rakstot ziņojumu, es vēlos, lai tiktu panākts konsensus starp dažādām iesaistītām pusēm. Es meklēju tiešām patiesu līdzsvaru starp nepieciešamību modernizēt patreizējos tiesību aktus muitas jomā un tanīpat laikā paredzēt arī izņēmumus jaunajiem principiem. Tādi bija mani galvenie mērķi, un tā es izprotu šo līdzsvaru. Šis līdzsvars izpaužas, piemēram, jaunajā sastā panta teksta redakcijā ko es jums piedāvāju. Mūsu komitejā jau ir bijušas viedokļu apmaiņas par šo tēmu, kuru laikā es esmu izteikusi, ka ir nepieciešams mainīt izņēmumu, uh, ko komisija ir pieminējusi 6. panta 3. apakšpunktā. Šeit runa ir par elektroniskā atbalsta izmantošanu visu datu apmaiņai starp muitas iestādēm vai arī starp muitas iestādēm un uzņēmumiem. Šim principam vajadzētu vienkāršot apma informācijas apmaiņu muitas iestāžu vidū un arī veicināt preču plūsmu. Sestā panta trešajā pantā es paturu šo komisijas priekšlikumu, taču padaru to stingrāku, proties novelk stingrākus rāmjus. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, lai muitas kodeks tiktu ieviests pilnīgi vienādi visās 27 dalību valstīs un lai tiktu saglabāts pamat princips, ka muitai jābūt informatizētai un paneiropeiskai, viseiropeiskai, kā tas jau tika noteikts 2008. gada modernizācijas mērķos jo patreizējās teksta redakcija, manuprāt, ir pārāk vispārīga. Es domāju, ka tad varētu iestāties divu ātrumu procedūru ieviešana un varētu rasties atšķirības starp dalību valstīm. Dažas dalību valstis veiktu investīcijas informācijas sistēmās ātrāk un citas vispār nevēlētos to darīt. Šādi te izņēmumi, kas būtu vispārīgi definēti, nāktu par ļaunu. Vai nu uz papīra vai elektroniski paredzētā informācijas apmaiņa, manuprāt, varētu būt neproduktīva. Tādēļ es vēlētos, lai izņēmums tiktu piešķirts tikai izņēmumu gadījumos tiešām un arī ir ierobežotu laika termiņu. Es vēlos, lai šī mu muitas tiesība akti varētu tikt ieviest vienkāršāk nekā pa tas patreiz ir paredzēts testēšanas ideja, manuprāt, ir laba pati par sevi. Tā varētu nākt tikai par labu, lai radītu šo dinamisko vidi, kurā aug konkurēt spēju. Un... Ne... Taču es vēlos uh, svītrot dažas iespējas. Proti, šie te izņēmumi, šie izmēģinājumi ir jāparedz tikai atsevišķos gadījumos Vēl gribētu atgriezties pie diviem punktiem, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Arī daudzām iesaistītajām pusēm tie varētu būt svarīgi. Piemēram, apstiprinātā ekonomiskā dalībnieka status šis atzītais uzņēmējs. Reizēm šī procedūra šobrīd ir ļoti sarežģīta, tā prasa lielus cilvēku resursus. Es uzskatu, ka šim te atzītajam uzņēmējam ir jā, jāsaņem zināmas priekšrocības dažādas muitas operācijas veicot, un tādēļ esmu iesniegusi grozījumus, kas attiec uz šī te atzītā uzņēmēja statusa vienkāršošanu un tanīpat laikā arī paskaidrošanu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi atzīt šo te uzņēmēju un skaidri juridiski pasludināt, kādas ir šī uzņēmēja īpatnības. Par to runā 10. līdz 13. grozījums. Bez tam ir atsevišķi grozījumi, kas paredz arī patiesu vienkāršošanu visiem tiem uzņēmējiem, kas ir atzīti par atzītiem uzņēmējiem. Proti ir vienkāršotas kontrolas eksporta vai importa brīdī uh, un kontrolas pēc muitas periodā. Tā, tā tad ir konkrēta šī operatora darbības atvieglošana, ja viņam ir piešķirts atzītā uzņēmēja status. Šis status, es domāju, varētu nodrošināt starptautisko loģistikas ķēdi, radot lielāku uzticību šiem te atzītajiem uzņēmējiem. Līdz ar to es uzskatu, ka tas ir ļoti būtisks punkts. Tas savulēk, savukārt arī nodrošina dažādas ekonomiskās apmaiņas Eiropas Savienības iekšienē, un tas varētu arī mudināt daudz uzņēmējs iegūt šo atzīto uzņēmēju statusu. Mums varētu šeit būt viedokļu apmaiņa par to, kā tieši šo procedūru varētu ieviest, kā varētu ņemt vērā mazo vidējo uzņēmumu specifiku. Vēl gribētu teikt pavisam īsi par starptautiskajām saistībām, kas Eiropas Savienības muitas savienībai šobrīd ir pasaules arēnā. Mums ir nepieciešams tādas Eiropas tiesības, kas ir skaidras, nu, harmonizētas un atzītais uzņēmējs, protams, ir viena no svarīgākajām kategorijām šajā te muitas tiesību aktu kopumā. Gan Eiropas Savienība, gan ASV pagājušā mēnesī ir pasvītrojušas nolīgumu par šiem te atzītajiem uzņēmējiem. Eiropas atzītie uzņēmēji tādējādi nākotnē varēs eh, baudīt tās priekšrocības, kas ir atzītiem uzņēmējiem ASV. Manuprāt, tas ir būtisks ieguvums, jo mēs runājam par 500 miljonu eiro apmaiņu eh, pagājušajā gadā, kas ir notikusi starp mūsu uzņēmējiem un Amerikas uzņēmējiem. Tas pierāda, ka Eiropas Savienība labāk strukturē savas attiecības ar citu valstu muitas iestādēm, ar uh, eh, ASV, Japānu, Šveici, Norvēģiju, Kanādu ir parakstīti dažādi nolīgumi. Tālāk. Par pamatprincipiem, kas tiek atkal pieminēti šajā te pamatreglamentā. Pavisam īsi jau pieminēju uh, kompetenci sadalīšanu starp deleģētajiem aktiem un īstenošanas aktiem. Eh, par tiem ir runa līguma 290. un vēl dažos pantos. Esmu iesniegusi vairākus grozījumus. Piemēram, piedāvāju atsevišķus pamatprincipus pieminēt jau pamat tekstā un pam, tie ir jāpieņem ar pamata tiesību aktu, nevis ar deleģēto aktu palīdzību. Nu, piemēram, at, centralizētā atmuitošana, tāpat arī atzītā uzņēmēja status, dažādie kritēriji, kas attiec uz izcelsmes noteikumu un preferenciālās izcelsmes marķējumu. Gribētu dzirdēt jūsu viedokļus un reakcijas uz šādu priekšlikumu. Pēdējais, ko es gribētu jums šeit izklāstīt, ar jūsu atļauju priekšsēdētāji, ir tā saukto balto tiesību akta daļu grozīšana šīs pārstrādātās redakcijas ietveros ir paredzēts pārstrādāt tikai tās augtās pelēkās daļas saskaņā ar starpiestāžu nolīgumu. Un tomēr man šķiet, ka iespējams būtu liederīgi domāt arī par atsevišķu neskarto tā sauktu balto teksta daļu grozīšanu. Protams, tam būtu nepieciešama politiskā vienošanās. Nu, piemēram, kādas izmaiņas es vēlētos ieteikt? Pagaidu uzglabāšanas status Es vēlētos, lai man būtu tiesības un iespēja ar visu jūsu atbalstu ieviest grozījumu šajā jomā. Vajadzētu svītrot to procedūru, kas šobrīd atrunā šo te pagaidu uzglabāšanu. Esmu runājusi ar muitas pārstāvjiem. Viņi uzskata, ka šī te pagaidu uzglabāšana nav īpaši laba procedūra. Tā ir specifiska situācija. Šo pagaidu uzglabāšanu pārvēršot par procedūru, mēs uzliekam papildus slogu gan muitniekiem, gan arī uzņēmējiem. Tas ir tikai viens piemērs jomai, kurā es gribētu piedāvāt grozījumu šajā baltajā regulas daļā. Es ļoti apzinos, ka tas ir ļoti delikāti. Es vēlētos, lai mēs komitejā atklāti par to varētu runāt kopā ar ēnu referentiem. Tikai tad, ja mēs varēsim nonākt pie kaut kāda kopsaucē, tad mēs varēsim arī noturēt šīs debatas un panākt vienošanos. Ja ēnu referentu politisko grupu vidū mēs varēsim vienoties par to, Tad priekšsēdētājs nākšu klajā ar piedāvājumu grozīt arī atsevišķas baltā teksta daļas. Jau no darba sākuma mums ir bijis ļoti konstruktīvs dialogs, un es vienmēr esmu bijusi atvērta jautājumiem un priekšlikumiem, kas nāk no dažādajiem referentiem, no visiem ēnu referentiem un no citu komiteju pārstāvjiem. Es, jūsu viedokļi ir laipni gaidīt. Es domāju, ka ļoti svarīgi, lai šajā strādājot pie šī teksta, mums būtu ļoti plašs konsensus. Tas būtu mūsu iekšējā tirgus, Eiropas Savienības un muitas savienības interesēs. Ar pārstrādāto redakciju mēs ieviesīsim ambiciozāku muitas politiku Eiropas Savienībā. Muitas savienība ir būtisks līdzeklis vienotā tirgus padziļināšanai Tas ir ļoti svarīgs uzdevums, kas mums visiem kopā ir jāveic. Priekšsēdētāji, liels paldies par uzmanību. Well, thank you very much, Mrs. De Grief, for... Liels paldies, Ligrif, paskundzei par ļoti izsmeļošo paskaidrojumu. Jūs norādījāt arī uz galvenajiem jautājumiem, pie kā mums jāstrādā. Un uh, arī par, jūs runājat par tiem jautājumiem, kas e, nav iekļauti šajā revīzijas procesā. Mēs, protams, gaidīsim no jums priekšlikumus, e, un e, jūsu ziņā ir arī panākt vienošanos ar ēnu referentiem. Pirms mēs varam uzklausīt komentārus, es atvainojos, ka ne neapsveicu mm, komisijas komandu, ko vada Marek Zeļīnskis, kur ir zālē uh, plaši pārstāvēti un reaģēs uz jūsu komentāriem. Vispirms došu vārdu ēnu referentiem. Manders kungs ir zālē, Šmita kungs nav klāt, vai Manders kungs runās Šmita kunga vārdā? Nē. Rapti kundze runās, pēc tam Vieļana kungs un uh, Rūls kundze runās. Un Švāba kungs un Kalnies kundze arī vēlas uzstāties. Vai vēl kāds vēlas uzstāties, tad uh, lūdzu informējiet mani. Vispirms Rapti kundze. Paldies priekšsēdētājiem! Es vēlētos jums pateikties un vēlu panākumus darbā. Tā ir, šī ir mūsu otrā tikšanās un uh, grieķi saka veiksmīgu ziemu mēs jums novēlam. Un es uh, vēlētos uzsvērt to, ka mēs uh, sēžam blakus ar referenti un runājam vienā mikrofonā, un tas ir ļoti rosinošs sākums, un uh, cerams, ka tā ir zīme, ka mūsu sadarbība būs auglīga. Šajā ziņojumā ir divi galvenie jautājumi izskatīti. Pirmkārt, ir jautājums par to, kā uzlabot muitas dienestu uh, stāt darbību, tas ir saistīts ar pilnīgu procedūru harmonizāciju. Un otrs jautājums ir par šo pasākumu ieviešanas termiņu. Nākošais jautājuma kopums ir vēl svarīgāks eh, par pirmo, tas ir proti racionāla atbildības eh, sadale starp eh, Eiropas Savienības dažādām aģentūrām. Šeit ir jā. Ja jāpanāk līdzsvars starp politiskiem lēmumiem no vienas puses un otras puses uh, efektivitāti. Līdz uh, šim uh, īstenotā pieeja ir bijusi ļoti veiksmīga abos, abās jautājumu grupās. Bet, lai mēs varētu turpmāk arī veiksmīgi strādāt un īstenot harmonizācijas pasākums, ir nepieciešams pilnībā harmonizēt elektroniskos procesus. Un mēs uzskatām, ka ņemot vērā sarežģīto ekonomisko situāciju, kas pašreiz pastāv, ir absolūti nepieciešams paredzēt pagaidu izņēmumus, bet šie izņēmumi ir jāierobežo laikā, lai dalību valstis varētu veikt visus nepieciešamos pasākumus, pilnībā pieskaņojot muitas sistēmu jaunā kodeksa prasībām. Tādēļ mēs atbalstam arī atvieglojumu paredzēšanu atzītajiem uzņēmējiem. Un uh, atklāti runājot, jāsaka, sākumā, kad notika pirmā viedokļa apmaiņa pirms uh, vasaras atvaļinājuma, mana attieksme bija piesardzīga šajā jautājumā. Tomēr, uzklausot Legripas kundzi un iepazīstoties ar visu papildu informāciju un detaļām, jāsaka, ka es atbalstu šo statusu pastiprināšanu. Referenti arī pamatoti norāda par to, ka nav iespējams pilnībā noteikt visus kritērijus, kas jāizpilda atzītajiem uzņēmējiem, un ka to nevar darīt uh, instance, kam uh, kompetence nodevusi Eiropas Savienība. Manuprāt, uh, atzītajam uzņēmējam Eh, nav obligāti jāatrodas Eiropas Savienības teritorijā. Un šis jautājums ir ļoti būtisks runājot par drošību, jo būs tiešām grūti izkontrolēt situāciju, jo šis uh, operators neatradīsies Eiropas Savienības teritorijā. Un tāpat runājot par šiem atzītajiem uzņēmējiem, uh, man ir zināmi iebildumi pret uh, kritēriju noteikšanu, un Legrītas kundze šos kritērijus pieminēja. Esmu pārliecināta, ka mums būs ļoti saturīgas debates un dialogs par šo jautājumu. Esmu paredzējusi arī iesniegt dažas grozījumus par šo jautājumu. Un uh, noslēgumā gribu teikt, ka piebil, piekrītu vairumam referents priekšlikumu par diviem pārējiem jautājumiem. Pirmkārt, par kontrols funkciju sadali starp mm, sākotnējo muitas kontroli un mm, noslēguma muitas kontroli. Un otrs jautājums ir preču plūsmu racionalizāciju. Es gribu uzsvērt, ka ir jāievēro visi nepieciešamie drošības noteikumi. Un visbeidzot gribu teikt, ka esmu optimiste, un ja mēs veiksmīgi strādāsim, tad gūsim uh, panākumus, pieņemot Eiropas Savienības jauno muitas kodeksu. Un vēlreiz vēlējos pateikties Ligripas kundzei par to, ko viņa ir darījusi parlamenta vārdā, un tagad vēl gribu vērsties pie komisijas. Atceros, kāds viedoklis izskanēja mūsu sanāksmē pirms vasaras atvaļinājumu Kādēļ es to saku? Tādēļ, ka uzskatu, ka Eiropas parlamentam un komisijai, kaut arī mums pastāv viedokļu atšķirības, esam spējuši nonākt pie vienota viedokļa, ka ir jāstiprina, jāatjaunina Eiropas Savienības iekšējais tirgus. Tas ir izšķiroši svarīgs jautājums. Un šīs Eiropas uh, Savienības muitas kodeks ir tas veids, kā mēs varam panākt progresu vienotā tirgus stiprināšanā. Tas ir ļoti svarīgi arī mūsu pilsoņiem, kuri mūs ir ievēlējuši Eiropas parlamentā. Paldies! Paldies Raptikundzei! Un tagad vārds Manders kungam Alde grupas vārdā. Es gribēju atvainoties Šmita kunga uh, vārdā. Un uh, daudz, kas jau ir arī pateikts, es pirms gribu pateikties referentei par uh, labi veikto darbu, un Moitas kodeks ir ļoti svarīgs veiksmīga iekšējā tirgus darbībai. Mums ir jākontrolē uh, ārējās robežas. 2008. gada vienkāršojumi bija apsveicami, un tagad mēs strādājam pie jaunā priekšlikuma. Eh, Šmita kungs atbalsta centralizētu muitošanu un uh, patiesībā eh, varbūt nav nepieciešams izmaiņas, kā to norāda referenti, jo dažām val dalību valstīm trūkst līdzekļu. Eh, tāpat būtu arī nepieciešams atteikties no šiem izņēmumiem, kā to ierosina referente, bet eh, Šmita kungs vēlas zināt, kāda tad būs šie izņēmumi gadījumi nākotnē. Tāds ir tas jautājums. Tāpat nepieciešama zinām elastība uzņēmumiem, lai varētu efekt, uzlabot uh, muitošanas efektivitāti. Tas arī viss, uh, ko Šmita kungs man lūdza jums pateikt, un uh, ceram arī uz veiksmīgu sadarbību turpmāk. Paldies! Paldies! Uh, priekšsēdētājs uh, saka, jā, Šmitkungs arī ļoti uzstāja uz grafiku ievērošanu. Es varu pievienoties Mandesa kunga laipniem vārdiem, nu īstenībā tie ir Šmita kunga vārdi. Es arī vēlētos pateikties par labo sadarbību, taču man ir jāatzīstas, ka nāsmu vēl izlasījusi jūsu ziņojumu, jo uh, Es saņēmu angļu variantu tikai pusdienas pārtraukumā, un īsnībā te ir diezgan daudz darāmā, un tieši tāpēc man arī nebija iespējas izlasīt šo uh, ziņojumu. Es zinu, ka tas ir pieejams arī franču valodā, un es domāju, ka mums vajadzētu pirmkārtām pateikt to, ka ekonomikā pašlaik ir jūtams liels satraukums. Uh, Šķiet, ka komisija nāk klajā ar pārāk daudziem izņēmumiem. Mēs visi saprotam, ka ir daudz problēmu, mēs zinām, ka vajag ievērot attiecīgos termiņus. Tieši par to pašu mēs runājām arī tad, kad mēs spēdām par Salvīnī ziņojumu. Taču es uzskatu, ka, manuprāt, nevajadzētu jaukt plānus, kādi ir bijuši dalībvalstīm. Šķiet, ka dalībvalstis tagad izjūt ārkārtīgi lielu spiedienu, lai tās ieviestu dažādas elektroniskas sistēmas un digitalizāciju. Šķiet, ka mēs mēģinam pārliekt pāri vairākiem posmiem. Ir jāatcerās, ka pašlaik Eiropā ir pārāk daudz dažādu izņēmumu un līdz ar to dalībvalstis nespēja ievērot tām uzliktos termiņus. Esmu apmierināta ar daudziem no piedāvātajiem priekšlikumiem, tāpat arī es vēlētos uh, atbalstīt Ligripas uh, kundzes ierosinājumu, ka mums vajadzētu vēlreiz uh, pārbaudīt uh, vairākus priekšlikumus, kas ir uh, piedāvāti. Ar to es arī noteikti esmu mierā. Paldies, Rolas kundze. Saprotu, ka tulkojums vācu valodā ir mazliet aizkavējies. Es atvainojos šeit uh, sekretariāta vārdā. Daži tulkojumi, diemžēl, bija prioritārāki nekā citi, bet es zinu, ka tas būs pieejams vai jau ir pieejams tagad. Man ir tulkojums angļu valodā. Angļu valodas tulkojums bija pieejams. Nu jā, bet es to saņēmu tikai pusdienas pārtraukumā, sakla, saka Rūlas kundze. Jā, vācu un slovēņu tulkojums. Latviešu valodā arī nav pieejams tulkojums. Nu jā, protams, es varēju to strādāt, bet es saņēmu šo angļu valodas tulkojumu pārāk vēlu, saka Rūlas kundze. Jā, es zinu, ka bija šādas problēmas, bet jebkurā gadījumā paldies par jūsu iecietību. Bīlena kungs tagad. Mēs arī labprāt uzklausītu jūsu viedokli, jūs esat eh, kon... ECR e grupas eh, ēnu referents. Labi, es centīšos izteikties īsi. Vēlētos pateikties referentei. Paldies par ieguldītajiem pūliņiem, gatavojot šo ziņojumu. Ja ir runa par šiem atzītajiem uzņēmējiem, tad es vēlētos jums pateikties par šiem papildu punktiem 9, 10, 11, 12 un 13 grozījumu. Lielas paldies par šiem jūsu priekšlikumiem. Es uzskatu, ka šis status ir jāpadara uzņēmējiem vēl pievilcīgāks. Vajadzētu arī noteikt dažādas kritērijas, kas ir jāizpilda, tā lai šī situācija būtu noteiktāka un nebūtu tik patvaļīga kā pašlaik. Tāpat arī es atbalstu visus risinājumus, kas runā par labu uzņēmēju darbībai. Noteikti ir jāvienkāršo uzņēmēju ikdienas dzīve. Tos var, šādus mēģinājumus var atrast 31. un 32. grozījumā un 181. pāntā. Es uzskatu, ka mums noteikti ir jāatbalsta uzņēmumi, ja mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība būtu konkurētspējīga. Varbūt mēs varētu atstāt arī manevrēšanas iespējas dalību valstīm. Šeit uh, īpaši runāju par 181. pāntu. 106. pāntā arī šeit ir atsaucies uz modernizēto muitas kodeksu, kur ir runa par uh, preču atmoitošanu. Tas ir 21. un 13. punkts. Šeit mēs analizējam dažādas atšķirības, kādas pastāv dalībvalstu tiesību aktos attiecībā uz importu un eksportu. 19., 20. un 21. pāns šeit ir runa par izcelsmes eh, principa piemērošanu un par uh, priekšrocībām attiecībā uz šo izcelsmi. Uh, Nesmu īsti pārliecināts, vai šajā dokumentā par to vajadzētu runāt. Šeit atsācos arī uz 22. un 23. pāntu. Esam pieskārušies šim jautājumam, taču es zinu, ka Startautiskās tirzniecības komiteja ir kompetenta šajā jomā. Noslēgumā es vēlētos aicināt referenti paskaidrot un argumentēt, kāpēc tiek gatavots 78 un 14. grozījums. Šeit ir runa par to, ka tiek svītrot, eh, svītroti dažādi pienākumi attiecībā uz izcelsmes valsti, kā uz izcelsmi Eiropas Savienībā. Jebkurā gadījumā es labprāt sadarbošos ar referenti, lai strādātu tuvāk pie šiem jautājumiem. Paldies Bilena kungam, līdz ar to ēnu referenti ir izteikušies un varēsim dot vārdu citiem deputātiem. Švābkungs, Kalnietis kundze un Eh, Stēlerkungs. Vispirms dodu vārdu Švāba kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es, protams, ļoti priecājos, ka mēs jau šodien varam apspriesties par šo ziņojumu. Jā, eh, līdz šim varēju izlasīt šo eh, ziņojumu projektu tikai franču valodā, bet es jebkurā gadījumā vēlētos pateikties Legripas kundzei, jo šajā ziņojumā ir iekļauti ļoti svarīgi punkti, kas noteikti ir pavisam drīz jāmaina. Ir jāatcerās, ka um, šajā komitejā mēs ļoti ilgi jau esam runājuši par šo tematu, un um, šodien es vēlētos īpaši pieskarties septiņiem punktiem, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski, kur mums ir vajadzīga padziļināta kontrole. Varbūt vēl neesam atraduši pareizo līdzsvaru starp birokrātijas samazināšanu no vienas puses un no otras puses par valsts iestāžu pienākumiem. Uh, Pirmkārtām gribētu pievērsties 25. pāntam. Ir jāatcerās, ka eh, Legripas kundzes ziņojumā varbūt nav parādījušās nekādas īpašas grūtības, bet šeit ir runa par vienkāršošanu attiecībā uz atzītajiem uzņēmējiem. Ja, protams, eh, šiem uzņēmējiem ir ārkārtīgi daudz dažādu pienākumu, kas ir jāveic, un beigu galā liekas, ka administratīvajā jomā šeit nav nekādu vienkāršojumu. Tas, diemžēl, neko labu viņiem nedod, tas drīzāk viņiem kaitē. Otrs, tas arī attiecas uz 25. pāntu. Šeit ir runa par deleģētajiem tiesību aktiem. Šim iesaistītajiem ir ļoti svarīgi uh, saprast noteikumus, kas uz tiem attiecās. Tātad, vai viņiem ir kādas eh, tādi tiesiski pienākumi, vai arī uh, tiesības. Es uzskatu, ka mums vajadzētu iekļaut eh, šādus pienākumus jau tieši šajā tekstā, nevajadzētu atstāt dalībvalstu ziņā. Eh, attiecībā uz izcelsmi, kam netiek piešķirta prioritāte, es uzskatu, ka Ligrīpas kundze šeit ir izvirzījusi ārkārtīgi labu priekšlikumu, tātad te ir runa par status quo saglabāšanu, un šie Šī nepreferenciālā izcelsme līdz ar to nav jāiekļauj apvienotajā moitas kodeksā. Bet jebkurā gadījumā es domāju, ka šeit varētu uh, paredzēt arī vienkāršāku pieeju. Ceturtais punkts attiecas uz moitas vērtību, un, protams, pats svarīgākais ir tas, kā tiek aprēķināta moitas vērtība. Manuprāt, šis mm, punkts nav īsti precīzi aprakstīts muitas kodeksā. Pats iesniegšu grozījumus šajā sakarībā. Un uh, Vēl trīs punkti, par kuriem es vēlējos runāt, ir 118. pāns. Te ir runa par importu uzrādīšanu, šeit arī runa par delēģētajiem tiesību aktiem. Um, otrs ir 182. pāns un 155. pāns. Uzskatu, ka tas, ko komisija šeit ir ieteikusi, un to, kāda šeit parādās grozījuma Ligripas kundzes ziņojumā, noteikti norādas pozitīvu attīstību, bet, protams, mums vajadzētu domāt arī par komisijas kompetenci. Šeit es vēlētos eh, pievienoties Ligripas kundzei. Mums vajadzētu būt uzmanīgiem un iespējams šīs tiesības mums vajadzētu uzņemt tieši muitas kodeksā. Paldies! Uh, thank you very much. Um, Mrs. Kanieti. Paldies, Vārts Kalnietis kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms gribēju uzslavēt savu kolēģi Konstance Legripu par ļoti precīzi sastrā, sastādīto. Un tagad runāšu savā valodā. Liecināt to, ka ziņotājs iekļautie grozījumi noteikti ir domāti, lai veicinātu konkurenci un pilnveidot Eiropas muitas sistēmu. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu uh, padarīt daudz efektīgāku vienotā tirgus uh, funkcionēšanu un, kas ir vēl būtiskāk, lai mēs samazinātu birokrātiju. Um, es pilnībā atbalstu uh, priekšlikumu, kas ir paredzēts trešajā paragrāfā par um, dalību valsts nepieciešamību uh, maksimāli uh, digitalizēt uh, muitas operācijas, lai pēc iespējas mazāk būtu nepieciešamība aizpildīt dažādas papīra mm, uh, formas, jo tā mēs ietaupītu laiku, mēs samazinātu papīra kaudzes un, protams, mm, it īpaši tāda valsts kā Latvija, mēs apzināmies, ka tas prasīs eh, no valsts budžeta ievērojams investīcijas, lai mēs varētu uh, to um, īstenot. Tomēr mēs arī uh, vēlamies to darīt, jo šīs investīcijas uzlabos uzņēmē darbības vidi un gal galā pozitīvi ietekmēs ekonomiku kopumā. Uh, es katrā ziņā brīnos par to, ka E, ir dzirdēts runas, ka Eiropas parlamentam nevajadzētu īpaši mainīt izstrā, komisijas izstrādāto e, piedāvājumu un faktiski visu lemšanu atstāt e, komisijas un dalību valstu ziņā. Tas noteikti nav pareizi, jo Lisabonas līgums ir stājies spēkā jau vairākus gadus un parlamentam ir aktīvi jāiesaistās muitas jautājumu risināšanā. Um, Es arī uh, atbalstu ziņotājas viedokli, ka ir jāuzlabo uh, kravu pārvadājumu plūsma Eiropas Savienības teritorijā, ļaujot izmantot tīru sistēmu um, kravu pārvadājumos starp uh, diviem punktiem Eiropas Savienības teritorijā. Uh, katrā ziņā es aktīvi vēlos piedalīties šī ziņojuma pilnveidošanā, es iesniegšu grozījumus un, uh, kā tas daudzkārt jau ir bijis, uh, mūsu komitija uh, gal galā izveidos līdzsvarot priekšlikumu, uh,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 ir uh, nepieciešami varbūt grozījumi arī tajā teksta daļā, kas nav atvērti grozījumiem šobrīd, bet tagad gribu komentēt vispirms vissvarīgākos jautājumus, jo pretējā gadījumā būs vajadzīgs uh, vairāk laika nekā ir manā rīcībā. Vispirms gribu teikt, ka mums ir bāžas, kad mēs konstatējam tendenci, ka arvien vairāk jautājumu tiek novirzīti uz pamattiesību aktu un netiek regulēti ar deleģētiem un izpildaktiem. Tas liecina par to, ka uzticība komisijai mazinās bet uh, par to ir arī zināma cena jāmaksā. Ja viss tiek ierakstīts uh, šajā pamatiesība aktā, tad mēs kļūstam ļoti nēlastīgi. Jāsaka, arī īstenošanas akti tiek stingri kontrolēti. Es negribu konkrēti norādīt uh, termiņu, bet es gribu teikt, ka pārmaiņas notiek apkārtējā pasaulē, ekonomikas jomā, un ja visas rakstīts pamattiesību aktos, tad mēs esam ļoti neelastīgi šajā jomā. Tas ir pirmais vispārējais rakstura komentārs. Nākošais komentārs, kas arī ir svarīgs, ir jautājums par izņēmumiem. Mēs saprotam, ka izņēmumi ir jādefinē, jādefinē to kritēriju, bet īpaši informācijas tehnoloģiju jomā esam šos jautājumus apsprieduši ar dalību valstīm, un dažās dalību valstīs nav pamata izstrādāt informācijas tehnoloģijas, jo nav uh, pietiekama tirzniecības apjoma, vai arī noteikts dalību valstis neizmanto tādas procedūras, kas citām dalību valstīm savukārt ir ļoti svarīgas un plaši tiek uh, izmantotas. Tas ir paskaidrojums par šiem izņēmumiem. Es uh, gribu teikt, ka mēs uh, centīsimies pēc iespējas sniegt atbalstu šajā jomā un uzklausīt visus viedokļus. Tomēr eh, visiem atvieglojumiem attiecībā uz eh, atzītajiem uzņēmējiem ir arī zināma cena, jo tad mums būs jānosaka ļoti daudz kritēriju Un um, daži tirzniecības veidi ir atšķirīgi, transporta veidi ir atšķirīgi, un ja mēs piešķiram pārāk lielus atvieglojumus, tad mums būs jānosaka arvien vairāk kritēriju šāda statusa piešķiršanai. Un tad atzītā uzņēmēja statusa piešķiršana kļūs arvien sarežģītāka un dārgāka, un es saprotu, ka tāds nav deputāta nolūks bet mēs esam gatavi uzklausīt jūsu viedokli un būt pēc iespējas elastīgi mūsu risinājumos. Tāpat vēlos norādīt, ka virkne iesniegto grozījumu un virkne deputātu pausto komentāru uh, ir jāanalizē papildus, lai tos varētu labāk saprast, jo mums šobrīd vēl nav viss pilnībā skaidrs, bet mēs esam vienmēr gatavi sadarboties ar Eiropas parlamentu. Un uh, savas īsās uzrunas noslēgumā vēlējos vēlreiz pateikties Ligripas kundzei. Un gribu arī pateikties priekšsēdētāja kungam par to, ka jūs tik sirsnīgi uzņēmāt Eiropas Savienības eh, komisijas eh, komandu jūsu komiteja. Priekšsēdētājs, jā, jūs tiešām norādījāt uz eh, tiem galvenajiem jautājumiem, kur mums nav vienprātības ne tikai ar komisiju, bet arī ar padomi. Esmu jau vadījis virkni trialogu Un runājot par īstenošanas aktiem, šeit ir iebildumi ne tikai mums, bet arī padomei attiecībā uz deleģēto un īstenošanas aktu izmantošanu. Un mēs varbūt esam šajā darbā jau centušies paredzēt varbūt ejās problēmas nākotnē šajā jomā. Un es eh, tagad dodu vārdu Ligripas kundzei, pēc tam informēšu jūs par mūsu darba grafiku. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies uh, visiem runātājiem, kur pauda savu viedokli. Vispirms pateicos ēnu referentiem par viņu komentāriem. Es arī uh, konstatēju, ka viedokļi ir atšķirīgi par manis sagatavoto ziņojumu šie komentāri ir uh, pamats uh, tālākā darbā, uzlabojot uh, manis sagatavo to ziņojumu, kas ir kā izējas punkts mūsu darbam. Centīšos atbildēt uz dažiem jautājumiem un komentāriem. Nespējuši atbildēt uz visu, kas šeit tika teikts es sapratu, ka kolēģi vēlas nodrošināt uh, elektroniskās informācijas sistēmas harmonizāciju un uh, šādā kontekstā tika skatīts ar izņēmumu jautājums attiecībā uz informatizētās uh, sistēmas ieviešanu, ka šādi izņēmumi ir uh, paredzami tikai ārkārtas gadījumos. Es arī vēlējos atvainoties par uh, sarežģījumiem ar tulkojumu. Es uh, biju sapratusi, ka angļu versija bija visiem pieejama, bet varbūt visiem nebija iespējas ar to saulēcīgi iepazīties. Um, deputāti, kuri uh, runāja, pauda vēlmi gan īstenot konsolidāciju uh, attiecībā uz atzītā uzņēmēja statusu no vienas puses. Protams, šai jautājumā vēl ir daudz darāmā, lai precizētu virkni punktu manis iesniegtajos grozījumos par pienākumu sadali starp dažādām institūcijām attiecībā uz deleģētiem un īstenošanas aktiem, kad es vēlējos iekļaut pamatiesību aktos, manuprāt, svarīgus principiālus jautājumus tad eh, šādi centieni eh, balstījās uz to, ka detaļas tiek noregulētas deleģētajos aktos un ka principi tiek noteikti pamata tiesību aktos. Es eh, vēlējos panākt līdzsvaru starp pienākumu sadali, starp uh, Mm, dažādām institūcijām. Diemžēl nevar atbildēt tiešām uz visiem jautājumiem, bet Bjelāna kungs runāja par atzītu uzņēmēju darbību Eiropas Savienībā. Šeit tiešām bija jāizdara izvēle. Es iestājos par izņēmuma uh, svītrošanu šajā jautājumā. Un patiešām mums noteikti notiks debats par to, vai šiem uzņēmējiem obligāti jādarbojas Eiropas Savienības teritorijā vai nē. Un par to mēs noteikti varēsim diezgan ilgi vēl diskutēt. Šķiet, eh, ka Eh, esmu pateikusi visu, ko šobrīd vēlējos teikt. Es pateicos visiem kolēģiem par viņu ieguldījumu. Mērķis mums visiem ir skaidrs, kaut arī līdz tam vēl jānoiet zināms ceļš gan mūsu parlamentu komitejai, gan citām institūcijām. Es uh, centīšos precizēt mūsu darba kalendāru tātad. Līdz 16. oktobrim jūs varat iesniegt grozījumus. Tas eh, tātad termiņš ir 16. oktobris pusdienlaikā, pulksten 12. Pēc tam mēs diskutēsim par šiem eh, grozījumiem 5. vai 6. novembrī. Datums vēl nav precīzi noteikts. Mums noteikti notiks arī otrā mūsu komitejas sanāksme, kurā mēs noteikti apspriedīsim kompromisa grozījums. Tas varētu būt 20. novembrī un 29. novembrī um, ir paredzēts balsojums par ziņojuma projektu un arī mums jābalso būs par pilnvarām sarunām. Un Uh, mūsu darbs uh, noteikti turpināsies līdz 2013. gada pavasarim. Uzklausīju komentārus, ierosinājumus, kritiku, jautājumus, un es centīšos rast risinājumus pēc iespējas efektīvā veidā. Paldies! Paldies! Jā, tāds tieši ir mūsu laika grafiks. Liels paldies, ka uzņēmāties vadību pār šo tik sarežģīto dosie. Noteikti, ka vajadzēs ieguldīt tajā daudz darba. Legripas kundze, vēlētos, lai jūs mani uzklausāt. Jautājums par eh, to, vai mēs varam eh, paplašināt mūsu kompetenci. Uh, skatīties arī uz citiem jautājumiem, kas nav iekļauti at, atpakaļ iesniegtajā versijā. Es domāju, ka tas ietekmēs mūsu laika grafiku, un varbūt jūs varētu pēc iespējas ātrāk apspriesties ar ēnu referentiem, jo mums vajadzētu tad atrast laiku mūsu laika grafikā, lai jūs varētu pie tā strādāt. Noteikti ir jāpanāk vienošanās arī ar padomi. Es noteikti došu jums laiku, jo jūs esat galvenā, kas strādā pie šī jautājuma, bet, nu, vajadzētu tomēr atrisināt šo uh, jautājumu, lai mūsu laika grafiks netiek ietekmēts. Paldies, tad līdz ar to varam tagad pievērsties um, nākamajam um, mūsu darba kārtības punktam. Tas ir grozījuma izskatīšana arī jāsākunga uh, ziņojumā par vienotā digitālā tirgus izveidas pabeigšanu. Uh, Eiropas komisija ir nosūtījusi mums paziņojumu par uzticības veidošanu digitālajiem vienotajiem tirgum. Šīs paziņojums mums likās ļoti nozīmīgs, tieši tāpēc es vēlētos sveikt eh, Eiropas komisijas pārstāvjus, kas ir pie mums ieradušies. Nezinu, kurš no viņiem īsti izteiksies. Eh, vēlētos eh, jums arī pavēstīt, ka arī es kungs tiemžēl nevarēju ierasties, jo viņš pašlaik atrodas slimnīcā, kur viņam operē cēli. Uh, Tāpēc es eh, došu vārdu Švāba kungam, kurš būs eh, zi, zi, referentā aizstājies. Viņš mums pastāstīs par svarīgākajiem grozījumiem. Pēc tam arī Rapti kundze aizstās Korejā de Kampos kungu. Lehgārda eh, kungu arī šeit redzu zālē. Nezinu, vai Engstrēma kungs ir ieradies. Zinu, ka Bīlen kungs aizstās Maklarkinas kundzi. Nu, redzu, ka ir ļoti daudz aizstājēju šodien. Uh, Bet tas nekas notiek, ka jūs visi esat ļoti labi speciālisti šajos jautājumos. Došu liet vārdu Švāba kungam, lai eh, viņš mums pastāstītu, kāda ir referenta nostāja par 110 grozījumiem, kas ir iesniegti. Pēc tam došu vārdu arī ēnu referentiem. Paldies, priekšādētāji! Paldies arī eh, visiem, kas man uzklausīs. Vēlētos jums pastāstīt par šiem 110 grozījumiem, kas ir saņemti. Arī es, kungs, diemžēl, nevarēju šodien ierasties uz šo sanāksmi, taču varu jums mm, apgalvot, ka šeit nav runa par ahileja cīpslu, kas tiek operēta. Tas nav nekāds ahileja papēdis, tie ir vienkārši runa par nelielu operāciju celī. Ir iesniegti diezgan daudzi grozījumi, un mm, daudzi no šiem grozījumiem arī skungam liekas Uh, ļoti noderīgi, jo to šo, tiešo ziņojumu tikai bagātina. Šeit ir ļoti daudz dažādu ideju, kas ļaus digitālā tirgus veidošanu uh, padarīt labāku. Līdz ar to šos grozījumus viņš arī vēlas integrēt ziņojumā. Tur, kur ir runa par apsvērumiem, viņš uh, tuvāko nedēļu vai pat dienu laikā uh, noteikti iesniegs kompromisa grozījumus. Vislielākās grūtības eh, m, parādījās pie pievienotās vērtības nodokļa, pie uh, autortiesībām un pie vairākiem citiem jautājumiem. Šeit iespējams nebūs iespējams sagatavot kompromisus par pilnīgi visiem grozījumiem. Ja runa par pieminotās vērtības nodokli, te ir runa par grozījumiem no 54. līdz 64. tad eh, viņš noteikti uzskata, ka ir vajadzīgas reformas, jo savādāk mums visu laiku nāksies saskarties ar nodokļu šķēršļiem, kas parādās dalībvalstīs. valstīs. Tas nebūtu nenozīmē to, ka viņš eh, nevēlētos pārņemt eh, daudzas labas lietas, kas parādās kolēģi iesniegtajos grozījumos. Ir arī vairāki grozījumi, kas eh, tiek vienkārši integrēti ziņojumā vai arī tiek noraidīti. Viņš uzskata, ka viens pieturas aģentūras ir ļoti pozitīvs ieteikums, tāpat arī administratīvo struktūru harmonizācija ir labs ieteikums. Uh, Pievienotās vērtības nodokļu piemērošana dažādām eh, pie, piemērojumām fiziskām precēm, viņam eh, šķiet eh, pietiekam pozitīvs ierosinājums. Četrdesmit piektais līdz piecdesmit trešais grozījums, te ir runa par autortiesību aizsargāšanu. Visi šie grozījumi, diemžēl, vēl būtu jāapspriež. Tieši tāpēc e, nav vēl sagatavoti kompromisa grozījumi. 14. grozījums par datu aizsardzību. Te ir iesniegti ļoti daudzi grozījumi, kas e, īstenībā atbilst referenta ieņemtajai nostājai. Proti ir jānodrošina tiesiskā aizsardzība un arī lielāka datu aizsardzība, tā lai digitālo tirgu varētu virzīt uz priekšu. Protams, Arijas kungs arī saka, ka mums ir vajadzīgs pietiekami liels elastīgums piedāvātajiem, piedāvātājiem. Taču, protams, ir jāatrod šis celta vidusceļš un cerams, ka tiks sagatavoti attiecīgi kompromisi. Es vēlētos pateikties arī ēnu referentiem. Uh, jo šķiet, ka viņi ir atbildīgi par politisko grupu iesniegtajiem grozījumiem un cerams, ka kopā ar šiem grozījumiem arī izdosies sagatavot eh, kompromisu grozījumus, kas liksies apmierinoši arī skungam. Lielas paldies par šo ļoti skaidro izklāstu. Es vēlētos kolēģiem norādīt, ka ir sagatavoti trīs atzinumi citās komitejās, un tie noteikti būs jāņem vērā. Šķiet, ka esam saņēmuši jau Rūpniecības un kultūras komiteju atzinumus, un juridisko lietu komiteja par šo atzinumu balso šodien. Tad noteikti, ka nākamajā diskusiju kārtā, kad mēs runāsim par galīgiem kompromisu grozījumiem, mums būs jāņem vērā šie atzinumi. Tagad uzklausīsim ēnu referentus, vai pareizāk sakot, to aizvietotājus. Vispirms dod vārdu Raptī kundzei. Ah, <laughs> merci. Alors, uh, je lis les commentaires de M. Correa de Campos. Es lasīšu Korejas de Campos kunga ziņ, eh, grozījumu šim ziņojumam, Arijas kunga ziņojumam. Uh, šie, eh, šis ziņojums ir līdzsvarots un norāda uz to, ka ir nepieciešams funkcionāls caurskatāms iekšējais tirgus, kas darbojas kā svarīgs instruments viedai, ilgspējīgai, iekļaujošai attīstībai, patērētāju un uzņēmumi, tīpaši mazo un vizējo uzņēmumu interesēs. Attiecībā uz pasta pakalpojumiem un uh, sūtījumiem pāri valstu robežām svarīgi ir garantēt šo no sūtījumu piegādi par saprātīgām cenām attālos reģionos to skaitā. Vienotais uh, digitālais uh, tirgus uh, ir svarīgs patērētājiem, lai nodrošinātu zemu cenu līmeni, bet ir jāgarantē arī tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo attālos reģionos, lai viņiem būtu piekļuvi šim tirgum par uh, samērīgu cenu. De Campos uh, kungs uzskata, ka ir nepieciešams šos jautājumus iestrādāt uh, visos atbilstējušajos tiesību aktos, lai paredzētu, ka netiek kavēta digitālā iekšējā tirgus attīstība un ir jāparedz stingrāka kontrola no Eiropas institūciju puses pār to, kā direktīva tiek īstenota dalību valstīs, ņemot uh, vērā to, ka uh, tirgus fragmentācija ir daļēji saistīta ar sliktu un nepilnīgu direktīvu transponēšanu dalību valstīs. Uh, jauni maksāšanas līdzekļi, piemēram, vied uh, telefonu izmantošana, um, mikro maksājumu veikšanai var radīt administratīvus sarežģījumus, uh, un dažkārt uh, komisijas maksas par šādiem pakalpojumiem pārsniedz maksājuma paša summu. Tāpat ir jādomā par mazo vidējo uzņēmumu atbalstīšanu, it īpaši inovatīvu MVU atbalstīšanu, īstenojot specifiskas atbalsta programmas, kas atvieglotu MVU iekļuvi digitālajā tirgu. Ir jāīsteno nediskriminācijas pasākumu stingrāka ievērošana attiecībā uz datu vākšanu un uz strīdu atrisināšanas mehānismu īstenošanu. Ir plašāk jāinformē patērētāji par šiem jautājumiem. Tas īpaši e, satrauc mūsu grupu, lai šis jautājums tiktu atrunāts, un mēs esam paredzējuši iesniegt atbilstošas grozījumus. Paldies! Thank you very much, Mrs. Rapt. Paldies, Raptī, Raptī kundze. Thank you, Chairman, and thank you to the rapporteur. Lohigard kungam vārds. Liels paldies, priekšādētāji, paldies arī referentam, kaut gan viņš šodien nav klāt. Es arī esmu izlasīju šos grozījumus, tie man likās ļoti interesanti. Kā jau vienmēr um, pastāv viedokļa atšķirības starp dažādām politiskajām grupām, taču kopumā varētu teikt, ka šie grozījumi norāda uz to, ka Ariesa kungs ir atradis pareizo līdzsvaru gatavojot šo ziņojumu. Ir vairāki svarīgi soļi vēl jāpaveic, lai mēs varētu pabeigt digitālo vienoto tirgu. Uh, visus šos soļus nevarēsim spērt vienlaicīgi, taču uzskatu, ka mums ir jāieliek pareizie pamati un ir jādiagnosticē problēmas, un tas noteikti būs labs sākums. Tagad eh, par kompromisiem. Taču vispirms Alde grupas vārdā es vēlētos teikt, ka pirmkārtā mums būtu jādomā par to, kāda ietekme tam visam būs attiecībā uz uzņēmumiem. Uh, Mums ir jānodrošina, lai tiešsaistes uzņēmumi varētu attīstīties un varētu pārvarēt šo ekonomisko krīzi. Uzskatu, ka tas būtu pats svarīgākais, uz ko mēs arī uzstāsim sarunās. Mēs vēlētos, lai tam tiktu pievērsta vislielākā uzmanība, proti tam, kāda būs ietekme uz uzņēmumiem. Paldies, labprāt piedalīšos sarunās. Lās paldies jums! Rūlas kundze nav klāt, došu vārdu Bīlana kungam. Es zinu, ka jūs pārstāvat Maklārkins kundzi. Paldies, priekšēdētāji! ECR ēnu referentes Maklārkins kundzes vārdā es vēlētos paust dažus komentārus par Arijas kunga ziņojumu. Ēma ļoti atbalstīja šī ziņojuma projektu un it īpaši uzsveru, kas tajā tiek likts uz darba vietu radīšanu un ekonomiskās vidas uzlabošanu. Referents ir paveicis labu darbu, bet mm, Ēma vēlētos norādīt uz vairākiem svarīgiem grozījumiem un cerams, ka tie tiks iekļauti kompromisos. Viņas 27. grozījums atsaucas uz dažādām autortiesību sistēmām dalību valstīs. Viņi uzskata, ka šis jautājums ir jāatrisina, lai varētu tālāk attīstīt vienoto tirgu. Šis jautājums ir komplicēts. Te ir runa par mm, dažādiem izdevumiem un arī par izvēli, ko var izdarīt patērētājs. Tāpat arī ir jānodrošina pieeja platjoslas internetam. Par šo punktu M runā 36. grozījumā. Saskaņā ar Google pētījumiem e-komercija ir vienīgais sektors, kas pašlaik attīstās pozitīvi, ņemot vērā ekonomisko krīzi. Tieši tāpēc mums vajadzētu arī darīt visu iespējamo, lai uh, mazie un vidēji uzņēmumi neciest, lai tiem nebūtu jāsaskarās ar dažādiem šķēršļiem. Uh, 41. grozījumā ir norādīts uz šādu potenciālu. Tāpat arī ir jānodrošina mācības un ir jāveicina MVU attīstības programmas. Tas ir apskatīts ēmas iesniegtajā 40. grozījumā un cerams, ka jūs varēsiet to atbalstīt. Viena no praktiskām idejām, kas ēmas prāt varētu veicināt eh, patērēta uzticēšanos, ir labi m, mm, patēriņu prakses kodeksi tiešsaistes uzņēmumiem. Tas būtu tāds vienkāršs un skaidrs risinājums. Nevajadzētu uzreiz domāt par kopīgām Eiropas Savienības eh, tirdzniecības tiesībām. Tāpat arī mums ir jādomā par um, uzticības simbolu, uzticības marķējumu. Emma ir iesniegusi arī 48. un 53. grozījumu, kur ir atainots viņas viedoklis par to, ka ir pietiekami daudz pierādījumu, piemēram, par patērētāju uh, sagatavotajiem rādītājiem, mm, kur parādās, ka vajadzētu uzlabot, eh, piemēram, piegādes pakāpojumus. Par PVN vairākas dalība valstis ir iesniegušas par to grozījumus. M ir iesniegusi šajā sakarībā 62. grozījumu, un viņa uzskata, ka mums vajadzētu šeit domāt par PVN procedūru vienkāršošanu, lai mēs varētu atbrīvoties no šķēršļiem, kas tiek uzlikti uzņēmumiem. Uh, Mums nevajadzētu aicināt veikt drastiskus pasākumus, piemēram, veikt harmonizāciju. Te noteikti saskarsimies ar bloķēšanu no padomas puses, un tas noteikti nebūs ātrākais risinājums. Mums vajadzētu paskatīties arī uz mūsu komitejas kompetenci. Mums vajadzētu atcert, atcerēties, ka arī ekon komitejā ir daudz ekspertu šajos jautājumos. Ēma uzskata, ka ir jāaizsargā nepilngadīgās personas, un to vajadzētu darīt ar tehnoloģiskās attīstības palīdzību. Tieši tāpēc viņa vēlētos, lai jūs atbalstāt viņas iesniegto 99. grozījumu. Emma atbalsta visus pārējos grozījumus, tāpat viņa atbalsta mākoņu datno, datņošanas attīstību. Šis pasākums ir revolucionizējis iespējas uzņēmumiem. Protams, ir jādomā arī par pārkāpumiem, kas parādās attiecībā uz telekomunikāciju pakotni. Tāpat arī ir jādomā par uh, to, ka ikvienam vajadzētu nodrošināt pamati interneta pieslēgumu līdz 2013. gadam. Em atvainojas par to, ka nevarēja piedalīties šīs dienas sanāksmē, bet viņa labprāt sadarbosies ar ēnu referentiem un arī ar citiem grozījumu iesniedzējiem, lai šis ziņojums būtu izcils. Liels paldies par jūsu sniegto viedokli! Domāju, ka visi patiešām ir ļoti ieinteresēti šī ziņojuma gatavošanā, to pierāda visu runātāju teiktais. Kā jau uh, minēja runātājs, kas izteicās arī es kungu vārdā, visi šie grozījumi noteikti palīdzēs ziņojumu uzlabot. Tagad došu vārdu pārējiem runātājiem. Vispirms došu vārdu Korātas Piltas kundzei, un pēc tam arī aicināšu pārējos izteikties. Paldies priekšādātāji! Šie 110 grozījumi patiešām pierāda, ka visi varam būt vienisprātis par to, ka digitālo pakalpojumu attīstīšana ir ļoti būtiska Eiropas ekonomiskās dzīves atvesaļošanai. Tāpēc es tagad gribētu aicināt goju kolēģus un īpaši Gustavsonu kungu zviedru kolēģi, kāpēc viņš ir aicinājis svītrot apsvērumus, īpaši A apsvērumu. Te ir runa par 4. un 13. grozījumu. Šeit ir runa par to, ka digitālais tirgus Eiropā padara Eiropu par vienu no svarīgākajiem tirgiem pasaulē, un tas ļauj arī um, Eiropai uzlabot konkurētspēju. Kāpēc, kad mums ir jāsvītro šie apsvērumi? Viņa kolēģis De Jonga kungs no Nīderlandes vasarā teica, ka viņi arī ir atzinoši vienotā tirgus lomu uh, Um, darba vietu konkurētspējas uzlabošanā Eiropā. Viņš, diemžēl, nav klāt, un šķiet, ka neviens nav klāt, kas ir atbalstījis šos grozījumus. Tāpat arī es vēlētos teikt, ka ēnu referente no sociāldemokrātiem runāja par stresa pārbaudēm. Es ceru, ka gan EPP, gan sociāldemokrāti piekritīs, ka šīs stresa pārbaudes ekonomikā ir ļoti svarīgas. Bīlēna kungs eh, strādā pie regulas, par kuru mēs balsojām pagājušajā nedēļā, un te ir runa par iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Te mēs arī atsaucāmies uz e-komerciju, tāpēc uzskatu, ka arī šeit vajadzētu iekļaut šādu atsauci. Esmu arī priecīga, ka tiek iekļauti punkti par nepilngadīgo personu aizsargāšanu internetā. Es ceru, ka jūs atbalstīsiet manu iesniegto grozījumu eh, šajā jautājumā. Lielas paldies jums! Vai vēl kāds vēlas izteikties par digitālā tirgus ziņojumu grozījumiem? Ja neviens nevēlas izteikties, tad došu vārdu komisijas pārstāvjiem no tirgus ģenerāla direktorāta. Nezinu, kurš no jums vēlas izteikties. Teni, kungs, lūdzu. Došu jums vārdu, lai jūs varētu komentēt šos grozījuma priekšlikumus. Um, paldies priekšsēdētāji! Lielas paldies visiem klātesošajiem, kas ir iesnieguši grozījumus. To tiešām ir vairāk nekā simts, un tas tiešām parāda, cik svarīgs ir šis uh, ziņojums. labais, labā ziņa ir tāda, ka absolūto jūsu grozījumu vairākumu var atbalstīt arī Eiropas komisija. Ir atsevišķi grozījumi, par kuriem mums varētu būt tehniski komentāri, tos mēs iesniegsim sekretariātam un referentam. Taču kopumā varu teikt, ka šīs komitejas viedoklis saskan ar Eiropas komisijas viedokli un ar to virzību, ko vēlamies ievērot. ievērot. Uh, Bild kundze jau pasvītroja, ka digitālajam vienotam tirgum ir milzīgs potenciāls, tas varētu radīt ekonomisko izaugsmu un ļoti daudz darba vietu Eiropā. Domāju, ka mūsu pieeja, izmantojot šo te pamat ideju, ir ļoti līdzīga jūsu komiteja un Eiropas komisija. Es īsi komentēšu to, ko šeit dzirdēju, taču gribēju uzsvērt, ka mūsu uh, Paziņojums tika pieņemts 2012. gada janvārī, un kopš tā laika ir ļoti daudz kas noticis. Vienmēr ir jādomā par to, ko Eiropas komisija reāli dara Jāsaka, ka mēs visu laiku strādājam pie šīm iniciatīvām, visu laiku notiek kaut kas jauns. Drīz būsim gatavi iesniegt jums vidējā termiņa pārskatu. Nākamā gada sākumā Mēs jums iesniegsim tātad šo te progresa ziņojumu par visu to, ko komisija šajā laika posmā ir paveikusi, kur ir taustām rezultāti. Un tie ir gan datu aizsardzības jomā, gan arī galīgo tekstu debatēs, par kurām jums notiek eh, diskusijas ar komisiju un padomi. Stresa testu jautājumā esam daudz ko darījuši. Paciņu piegāde, protams, ir milzīgs jautājums, kurā mums un jums tāpat ir ļoti lielas bāžas. Šobrīd komisija veic sabiedrības aptauju, tās rezultāti pavisam drīz tiks publicēti. Tātad jūs redzat, ka mēs jau esam sākuši darbu pie mūsu paziņojumā izteikto ideju īstenošanas. Tanīpat laikā ļoti uzmanīgi klausāmies jūsos un pēc iespējas vairāk izmantosim jūs iesniegtos grozījumus. Tas arī viss priekšsēdētāji kungs. Paldies, paļāvāt man izteikties. Paldies komisijas pārstāvim. Mēs jums piekrītam, tiešām ir nepieciešams e, paturēt šo te spiedienu, e, izdarīt spiedienu uz to, lai šis digitālais tirgus daudz un dažādās jomās izpaustos. Mēs uh, uzmanīgi vērosim, ko dara komisija. Mēs ar prieku rūpēsimies par to, lai mūsu uh, ieteikumi tiktu iestrādāt arī citos plašākos ziņojumos par vienoto tirgu. Kā Korats vēl norādīja, digitālais aspekts vienotajā tirgu ļoti svarīgs. Gustafsson kungs droši vien jums atbildēs atsevišķi par šo jautājumu. Švāb kungs, vai jūs gribētu Arijas kungu vārdā teikt arī noslēgumu vārdus? Jā, paldies priekšsādātāji. Pirmkārt, Pablo Arijas vārdā gribētu pateikties visiem kolēģiem par vērtīgajiem komentāriem. Esmu priecīgs redzēt, ka komisija kārtējo reizi ir paziņojusi, ka darbs pie daudziem jautājumiem, kas te tik pieteikti, ir jau sācies. Manuprāt, daudz kas no tā, kas parādās šajā ziņojumā, būs svarīgs arī nākotnē. Komisijas paveiktais šo ziņoju, šī ziņojuma nozīme nemazinās nekādā gadījumā. Arijas kungs ar prieku cer turpināt sadarbību ar visiem, kurus interesē šī joma. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamā viedokļa apmaiņa par šo tēmu paredzēta 10. oktobrī. Tad Arijas kungs mūs iepazīstinās ar kompromisu ziņojumiem. E, tad mēs būsim saņēmuši atzinums arī no citām komitejām, kas, manuprāt, būs interesanti un būtiski. Esam plānojuši komitejā balsot 11. oktobrī un plenārsēdē novembrī. Starp citu, manuprāt, politisko grupu vidū mums ir jādomā par to, kā izcelsim šo jautājumu plenāra sesijā. Manuprāt, sākotnēji nav paredzēts pilnas debatas par vienoto digitālo tirgu. Es domāju, ka ir citi jautājumi ADR, ODR, kas tiks it kā savienot ar šo plenāru sesijā. Varbūt ar koordinatoriem mums vajadzētu domāt par to, kā šim jautājumam veltīt pienācīgo uzmanību. Nākamais darba kārtības punkts ir balsošana, un tā bija paredzēta bez 15.5. Tā kā visi deputāti šeit nav ieradušies, pulkstens ir tikai 16.30 tad es jums piedāvāšu tādu angļu dāvanu, proti tējas pauzi. Var jau būt, ka kāds dzers arī kafiju, tas arī ir atļauts, bet katrā gadījumā ievērosim pārtraukumu līdz pulksten 16.45, bet tad gan punktīgi 16.45 visi atkal būsim šeit ar balsošanas kartēm, lai varētu sākt balsošanu. Paldies! Uh, so, uh, welcome back, everybody. Um, we now move on to. Godātie kolēģi, darba kārtība paredz balsošanu. Tā būs pavisam īsta, tomēr gribētu aicināt jūs būt uzmanīgiem. Runa ir par mūsu komitejas atzinumu ko mēs iesniegsim ekon komitejai, kas ir atbildīgā šajā jautājumā, kurā top ziņojums pār Eiropas pusgadu. Ekon komitejā referents ir Žans Pols Gozes. Kalendārs šeit bija ļoti saspringts. Ekon komiteja izdarīja īstu spiedienu, un tādēļ mums nebija iespējams ievērot pilnu uh, referentu iecelšanas procedūru. Koordinātori aicināja grupu pārstāvis sagatavot grozījumus. Uh, Šodien mēs nepiedāvāsim formālu prezentāciju. Ja nu vienīgi ir kāds politiskās grupas pārstāvs, kurš grib komentēt kādu konkrētu grozījumu, ir tikai 14 groz, grozījumi. Vai koordinātori vai koordinātori pienākumu izpildītāji vēlas komentēt kāds grozījums? Es redzu Švābu kungu, ja no sociālistiem kāds vēlas komentēt, tad ir laipni lūgti. Greha kungs arī nav šodien klāt, viņš daudz iesaistījās grozījumu iesniegšanā. Tāpat arī Mandersa kungs un Tūrunen kungs ir iesnieguši grozījums. Ja ir kādi komentāri, tad lūdzu uzklausīsim tos pirms balsošanas. Švāba kungs jau pieteicās runāt. Ja ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties, tad lūdzu, tagad ir īstais brīdis. Švāba kungs. Um. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārtām es vēlētos pateikties Lūija Greham un Turunēn kungam par uh, to, ka viņi bija tik laipni un pašā pēdējā brīdī uh, iesniedza grozījumus savos priekšlikumos. Tas nozīmē, ka mēs varējām iekļaut mūsu uh, ziņojumā arī tāds partijas grupas uh, ieteikumus. Mēs vēlētos, protams, uh, atvainoties par to, ka viss notika tik vēlu, jo pēc vasaras atvaļinājuma diemžēl mums bija pārāk maz laika, bet jebkurā gadījumā es uzskatu, ka Eh, šos eh, priekšlikumus noteikti var uzņemties arī visa komiteja. Es domāju, ka nākotnē šis Eiropas pusgads mums noteikti būtu jāskata kopumā, kopā arī ar iekšējā tirgus akī. Protams, ka šeit parādās arī dažādas eh, specifiskas situācijas. Jebkurā gadījumā vēlreiz paldies Lui Greham un Turunen kungam. I agree with you about the procedure pilnīgi piekrītu jums jautājumā par procedūru, taču man likās labāk bija izmantot šādu procedūru, nekā neļaut vispār izteikties IMCO komitē. Visu koordinātoru vārdā var teikt, ka koordinātori ļoti, ļoti vēlējās, lai iekšējā tirgus snieguma aspekti tiktu precīzi atspūgļot šajā te ziņojumā un pusgada ekonomiskajos aspektos. Rīt pēcpusdienā koordinātoru sēdē esam paredzējuši runāt par atsevišķiem priekšlikumiem. Uh, Eh, šo priekšlikumu mērķis ir stiprināt iekšējā tirgus dimensiju pozitīvākā veidā. Varbūt, ka mums vajadzētu rakstīt pat atsevišķu ziņojumu šajā komitejā, kur mēs būtu atbildīgā komiteja, tieši tādā pašā veidā kā ekonu komiteja bija atbildīgā komiteja jautājumā par Eiropas pusgadu. Nesteigšos notikumiem pa priekš, šādas debatas būs, tikai gribēju jums pastāstīt, ka mēs pie tā strādājam un domājam par to, kā plašāks jautājums iekļaut debatēs par Eiropas pusgadu. Kolēģi, vai ir vēl kāds, kas grib izteikties pirms balsojuma? Diona kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Mana politiskā grupa neiesniedz grozījumus šim atzinumam. Gribu paskaidrot, kāpēc. apvienotajiem kreisajiem ir sekojoša problēma. Mēs Eiropas semestru kā tādu nepieņemam. Uzskatām, ka bezdarba un nabadzības apkarošana ir galvenā problēma. Mūs nesatrauc iekšējais tirgus pats par sevi. Eiropas semestra kontekstā. Taču manai politiskajai grupai šis ziņojums ļoti neērts, un tādēļ mēs neiesniedzām nekādus grozījumus. Es balsošu pret šo ziņojumu, tā patreizajā redakcijā, bet gribētu norādīt imko komitejai, ka uzmanības pievēršana iekšējam tirgum ekonomiskās politikas koordinēšanas uh, aspektā nav kaut kas tāds, pret ko mēs būtībā iebilstam. Paldies! Jā, jūs noteikti varēsiet dot savu ieguldījumu koordinātoru debatēs par to, kā mēs šo dimensiju stiprināsim. Bet tagad ķersimies pie balsošanas. Es neatgādināju, ka jāņem līdz balsošanas kārtas, taču domāju, ka vairumam no jums būs uh, kartas līdzi, un tādēļ elektronisko balsošanu arī varēsim izmantot, ja tas būs nepieciešams kādā brīdī. Sāksim balsot! Ceturtais grozījums, ko iesniegus Turunenes kundze ar mutisko grozījumu. Kurš par? Vai ir kāds pret? Grozījums pieņemts. Piektais grozījums Turnēns kundz, kurš par pret at, pieņemts. Es eh, ne, neaicināšu atturēties. Ah, Dionkungs atturēsies visos jautājumos skaidrs. Sastais grozījums Manderskungs, kurš par pret pieņemts. Septītais grozījums, kurš par pret pieņemts. Astotais grozījums Turnēns kundz, kurš par pret pret, pieņemts. Devītais grozījums Grehkungs, kurš par, pret, pieņemts. Desmitais Grehkungs grozījums, kurš par, pret, pieņemts. Ar mutisko grozījumu, protams, kurš ir jūsu balsošanas sarakstā. 11. grozījums, kurš par, pret, pieņemts. 12. grozījums, kurš par, ar mutisko grozījumu, kurš par šo grozījumu, pret, pieņemts. 13. grozījums Grehkungs ar mutisko grozījumu, kurš par, pret, pieņemts. 14. grozījums, kurš par, pret, pieņemts. Un tagad ievilkumi, pirmais un otrais kopā, abi Greha kunga. Kurš par, pret, abi pieņemti. Apsvērumi. Trešais grozījums, kurš par, pret, pieņemts. Ļoti skaidrs balsojums. Un tagad elektroniskais balsojums par visu atzinumu kopumā. Sāksim balsot par komitejas atzinumu lūdzu. Šķiet visi nobalsojuši, tādēļ beigsim balsot. 26 deputāti atbalstīja, ne 27 atbalstīja, jo viens ir aizmirsis karti. Diona kungs bija pret šo atzinumu, kā jau jūs paziņojat pirms balsošanas. Rezultāts ļoti skaidrs. Paldies visiem! Es parūpēšos par to, lai ekon komiteja pieņemtu mūsu grozījumus. Lielas paldies Grehkungam, Manderskungam, Turunenes kundzei par to, ka viņi atbildēja uz manu aicinājumu izstrādāt grozījumus. Šīs darba kārtības punkts līdz ar to ir izsmelts. So if I could ask anyone who Godātie kolēģi, ja kāds vēlas pamest šo zāli pēc balsojuma, tad lūdzu dariet to klusējot, lai mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Can I start? Oh, there we are. You're ready to go, I know. Do you want me to start now? So, ladies and gentlemen, let's... Dāmas un kungi. Pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Runāsim par atzinumu, ko mūsu komiteja raksta par konkurences politiku 2011. gadā. Atbildīgā komiteja šeit ir ekonomiskā un monetāra lieta komiteja, un galvenais referents ir Sančes Prasēdo. Mūsu atzinuma autors ir Andrēs Švāps. Manuprāt, Prendegasts kundze šodien uzņems ēnreferences pienākums, ja jūs esat patiesībā arī ēnreferenti. Viņa runā koferātī kungu vārdā. Čacimar Kakis kungs arī ir pie mums ieradies, viņš ir Alde grupas ēnu referents. Manuprāt, zaļos neviens nepārstāv. ECR grupu pārstāv Bīlenkungs un Dijonga kungs pārstāv GOE grupu. Tātad ir pietiekami daudz ēnu referentu. Atzinums ir diezgan svarīgs. Jo mēs zinām, pavisam nesen pie mums ieradās Almūnija kungs, viņš zina, ka mūs ļoti interesē patērētāju aspektu konkurences politikā. Zinu, ka Švāba kungs ļoti uzmanīgi izturs pret patērētājus skarošiem jautājumiem. Tādēļ esmu ļoti priecīgs, ka viņš mums tūdaļ izklāstīs tos jautājumus, ko vēlas iekļaut savā atzinumā. Lielas paldies priekšsēdētāji, lielas paldies par laipniem vārdiem. Eh, pagājušā gadā eh, šīs komitejas atzinumu gatavoja Ashley Foksa, un tas nozīmē, ka es eh, pārņemšu šo viņas funkciju. Uh, Ja ir runa par uh, konkurences politikas ziņojumu, ko katru gadu Eiropa, gatavo Eiropas komisija, tad 2010. Uh, gadā šis ziņojums tika veidots jau 40. reizi. Un šajā ziņojumā tiek iesniegt arī vesela rinda grozījumu no Eiropas parlamenta puses. Te ir runa par eh, konkurences politikas tālāk veidošanu un pārskatīšanu. Uzskatu, ka šis ziņojums ir ārkārtīgi interesants tas ir arī nedaudz īsāks, un šeit ir likts uzsvers uz daudziem svarīgiem punktiem, kas šķiet būtiski gan deputātiem, gan arī pilsoņiem. Grozījumi, ko ir ieteikusi Eiropas komisija attiecībā uz šī ziņojuma struktūru, padara šo ziņojumu arī daudz vieglāk lasāmu un patīkamāku uh, tā saņēmējiem. Uh, Presē jau ir minēti svarīgākie temati attiecībā uz konkurenci, un tie parādās arī šajā ziņojumā. Te ir runa galvenokārt par Liboru pārskatīšanu, par CDS. Um, Alīna Makārtnija ir gatavojusi jau um, specializētu ziņojumu šajos jautājumos. Viņa ir referente uh, par šo tematu. Galvenokārt šeit ir runa par vienoto Eiropas maksājumu telpu. Tas ir pats svarīgākais punkts. Protams, ka komisija ir atbildīga par šiem jautājumiem, bet, nu, ir jāatcerās, ka arī Morēs kungs agrāk uh, ir diskutējis par šiem jautājumiem. Protams, mums ir jādomā arī par digitālo darījumu uh, veicināšanu internetā. Tas noteikti arī varētu uzlabot uh, konkurētspēju Eiropas Savienībā. Eiropas komisija ir domājusi, piemēram, par maksājumu standartizāciju. Ir jādomā arī par to, vai kādam piedāvātājam nav tirgo pārāk uh, m, mm, liela loma, līdz ar to tas var kļūt par monopolu spēlētāju. Ir jāatcerās arī par svarīgākajiem punktiem uh, Eh, kas atkārtojas komisijas ziņojumos katru gadu. Pirmkārt, protams, mums ir jādomā par patērētāju tiesību aizsardzību. Bet eh, šķiet, ka ekonomikas komitejas referenta Presēdo eh, kunga ziņojumā parādās visi svarīgākie punkti, un noteikti arī mūsu atzinumā mēs varētu varbūt sniegt atbildes uz šī galvenā referenta uzdotajiem jautājumiem. Piemēram, mums būtu jādomā par Eiropas banku rekapitalizācijas posmiem. Iespējams, ka arī šajā ziņojumā varētu pieskarties šiem jautājumiem, bet noteikti par tiem ir runa arī citos ziņojumos. No iekšējā tirgus viedokļa ir jādomā, piemēram, par Eiropas subsīdiju tiesībām, par uh, valsts palīdzības pakotni. Mums ir jādomā par to, kad īsti uh, pašvaldības ir atbildīgas par šādu subsīdiju piešķiršanu. Uzskatām, ka komisijai noteikti vajadzētu spēlēt nozīmīgu lomu, ja runa par subsīdiju piešķiršanu, un mūsu atzinumā noteikti vajadzētu par to runāt. Tāpat arī mēs esam mēģinājuši um, veicināt izaugsmi, it īpaši, ja ir runa par šīm valsts palīdzības programmām. Uh, Tāpat arī vajadzētu domāt par to iestāžu lomu, kas piešķir subsīdijas. Tāpat arī svarīgs jautājums noteikti ir uh, valsts budžeta konsolidāciju. Noteikti, ka Eiropas komisijai būs vēl kas sakām šajā jautājumā. Ir jādomā arī par eh, slimnīcu pakalpājumiem, sociālo mājokļu izbūvi un arī citiem sociālajiem pakāpojumiem, kas noteikti nākotnē uh, būs vēl būtiskāki. Tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt vienkāršošanu šajā jomā. Platjoslas internets e, ir bijis svarīgs temats mūsu komitejā arī agrāk, arī šajā ziņojumā tas parādās. Sančes Presēdo kungs runā arī par viesabonēšanu un enerģētiku. Viņš uzskata, ka šeit būtu vajadzā, vajadzīga lielāka konkurence. Un Viņš uzskata, ka arī iekšējā tirgus komitejā gatavotajā ziņojumā šie punkti būtu jāpārņem. Svarīgākie konkurences jautājumi ir saistīti ar to, ka Eiropas komisijai noteikti ir jāuzrauga, lai uh, neviens tirgu neieņemtu pārāk nozīmīgu lomu. Tas ir pats būtiskākais princips. Esmu minējis arī atsevišķus piemērus, Un es domāju, ka arī šajos atsevišķajos piemēros mums vajadzētu piemērot vispārīgos principus. Līdz 8. oktobrim man ir jāsagatavo ziņojuma projekts, kas ir jāiesniedz komitejai, un tad pirms Ziemassvētkiem mums vajadzētu par to nobalsot. Noteikti būšu priecīgs par ēnu referentu komentāriem un e, ieteikumiem, bet uzklausīšu labprāt arī citus deputātus. Paldies! Good. Well, Lielas paldies! par šo ievadu. Piekrītu, ka ir vairāk ļoti interesanti punkti Sančes Prasēdo kunga ziņojumā, taču ir arī plaisas vai melnie caurumi, kurus mēs varbūt varētu gribēt aizpildīt. Prendergasts kundze, lūdzu jūs kā ēna referenta vietas izpildītāji. Paldies, Hārbar kungs! Kofratī kunga vārdā gribu izteikt vairākus komentārus. Viņš saka, ka šis atzinums par konkurences politiku ir lieliski iespēja mūsu komitejai ieskatīties iekšējā tirgus situācijā no Eh, patērētāju viedokļu. Ir ļoti daudz, kas vēl darāms, lai eh, šīs iekšējais tirgus būtu taisnīgs un caurskatāms un respektētu patērētāju tiesības. Ir atsevišķi punkti, kas mūsu grupai īpaši svarīgi. Eh, dialogs starp konkurences ģenerāldirektorātu un patērētāju organizācijām. Tas ir ļoti svarīgi. Šobrīd nav juridiskas sistēmas, kas atrunātu komp kompensācijas konkurences likuma pārkāpēju upuriem. Ir uh, sodi, kas ir jāmaksā dalībvalstīm, taču patērētāji neko no tā nesaņem. Ir nepieciešams Eiropas fun, fonds, tas ir jārada, un tajā varētu e, ienākt šīs te soda maksas. Konkurencei starp uzņēmumiem jānotiek tāda noteikumu ietvaros, kas respektē patērētāja tiesības. Kolektīvā uh, strīdus izšķiršanas sistēma ir ļoti svarīga šajā ziņā. Bez tam ir ļoti svarīgi uzraudzīt e, pat ļoti jaunus eh, darbības sektors. Ir nepieciešama uzraudzība dažādiem elektroniskiem maksājumiem. E, vēl varētu papildinās patreizēju situāciju ar ļoti daudziem punktiem. Mēs varam sadarboties ar Švāba kungu, rakstot šo te atzinumu no mūsu komitejas. Paldies! Paldies, Prendergasts kundzei! Čacimar Kakis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. <clears throat> Uzskatu, ka ir pienācis laiks, ka pēc 20 eh, gadiem uh, iekšējā tirgu mums vajadzētu runāt ne tikai um, slavinām vārdos, bet vajadzētu uh, likt pirkstu arī brūcē. Mums ir jāatcerās, ka Eiropas uh, Savienībā mm, vēl ar vienu valda krīze, to pārvaram tikai pavisam lēnu, taču ziņojumā īsnībā nekas nav teikts par to, kas īsti nefunkcionē šajā iekšējā tirgu, un ka šī nefunkcionēšana īsnībā krīzi ir tikai sāsinājusi. Paskatīsimies uz um, milzīgo plaisu konkurētspējā Eiropas Savienībā. Šī plaisa nav sašaurinājusies, tā drīzāk ir kļūsi platāka. Ziņojumā, manuprāt, šīs cēloņa sakarības gandrīz vispār nav apskatītas. Piemēram, nav runāts par ārkārtīgi nelēlajām procentu likmēm, kas kopš vienotās valūtas ieviešanas ir nodrošinājušas eh, milzīgus naudas līdzekļus vairākām valstīm. Līdz ar to šī situācija ir tikai pasliktinājusies. Un, diemžēl, Eiropas deputāti šeit nepievērš uzmanību eh, svarīgiem jautājumiem un nenorāda skaidri uz šīm problēmām. Jāsaka arī, ka dalībvalstu rezultāti kas it kā ir izlīdzinājušies dēļ iekšējā tirgus, šis um, fakts, diemžēl, netiek pietiekami skaidri izgaismots. Noteikti, ka vajadzētu norādīt arī uz pārkāpumiem, vajadzētu norādīt arī uz negatīvajiem piemēriem, piemēram, Grieķija un Spānija. Tāpat arī vajadzētu parādīt uz pozitīvajiem, piemēram, piemēram, Luksemburga un Vācija. Taču šķiet, ka komisijai nav padomā pilnīgi nekādi pasākumi. Jā, šeit parādās tāds kā mm, foto uzņēmums, mm, parādās, kādi tad ir bijuši rezultāti, bet eh, netiek izdarīti nekādi secinājumi. Mēs vēlētos iet tālāk. Ir jāatcerās, ka iekšējais tirgus ir uh, jāveido labāk, un šim iekšējam tirgum ir jādarbojās. Mums ir jādomā arī par starptautiskās darba organizācijas noteikumiem. Uh, Šī ir iestāde, kas seko līdzi bezdarba rādītājiem, un vislielākais bezdarbs ir Namībijā, bet tūlīt pēc tam seko tik tieši Spānija un Grieķija. Tas viss notiek pēc 20 gadiem iekšējā tirgū. Es domāju, ka mums vajadzētu noteikti minēt šos faktus. Saskaņā ar um, pētījumu rezultātiem vislielākā recesija ir vērojama tieši Grieķijā. Un eh, šeit ir runa par vislielākajiem recesijas radītājiem, kopš vispār tiek eh, veikti ekonomikas pētījumi, kopš eh, ekonomikas vēstures. Mums noteikti vajadzētu to paturēt prātā. Tas, kas tiek uzrādīts šajā ziņojumā, tie runāts par jauno digitālo darba kārtību, par iekšējā tirgus tiesību aktiem, par novatoriskumu savienību, uh, Tas viss jau ir kaut kur dzirdēts, bet diemžēl šīs atšķirības netiek eh, skaidri norādītas. Protams, mums vajadzētu šeit parlamentā darīt visu iespējamo, lai šī situācija uzlabotu. Varbūt mēs varētu arī um, sadarboties ar Balzas kundzi. Mums vajadzētu domāt arī par Eiropas pusgadu, mums vajadzētu atcerēties arī par sešu pasākumu pakotni. Parlaments ir mm, darījis daudz, bet diemžēl dalībvalstis ir centušās bremzēt šos pasākumus. Mums vajadzētu kaut kā izrauties no šīs krīzes. Ziņojumā tiek runāts arī par vienu no svarīgākajām problēmām par reitinga aģentūru uh, nefunkcionēšanu. Ziņojumā tiek teikts, ka līdz šim uh, attiecībās reitinga aģentūrām nav konstatēti nekādi pārkāpumi. Šeit uh, pilnīgi nejauši ir atklājies, ka īstenībā Francijā ir bijuši pārkāpumi, bet komisija neskatoties uz to vienkārši saka ziņojumā, ka šādi pārkāpumi nav konstatēti. Uzskatu, ka mums vajadzētu ātrāk virzīties uz priekšu Mums vajadzētu skaidri pateikt, ka situācija Eiropā nevar iekrāsot tik rozā krāsās, kā parādās šajā ziņojumā. Paldies Čacimarkakis kungam. Zaļo šeit nav klāt, bet tādēļ aicināšu izteikties ECR vārdā Bīlenkungu. Paldies priekšsēdētāji, man ir vairāki komentāri ECR ēnu referents Ašlīs Foksas vārdā vienotā tirgus izveidošana nav iespējama bez visaptvarošas politikas kas nāktu par labu nevien patērētājiem, bet ļautu arī veidot taisnīgus konkurences apstākļus. Komisija ir jau veikusi uzlabojums, lai palīdzētu patērētājiem un MVU konkurences uh, Taisnīgumu nedrīkstam mazināt ekonomiskās krīzes apstākļos. Ja būs mazāk konkurence, tad arī samazināsies ekonomiskā izaugsme. Ir nepieciešams caurskatāms un atvērts finanšu tirgus. Finanšu tirgus caurskatāmības trūkums noveda pie finanšu krīzes, it īpaši, ja mēs runājam par ārpusbiržas atvesinājumu tirzniecību jauniem noteikumiem, jauni noteikumi nedrīkstētu būt kā pārmērīgs sloks, jo tad tie iedragātu konkurēt spēju. Mūsu konkurences politikai ir plašāki un tālāki mērķi patērētāju labklājības stiprināšana, jauna darba vieta radīšana un Eiropas konkurētspēja kopumā. Uh, Zinātnē un pētniecībai, tāpat arī konkurencei, ir galvenais, galveno dzinēju loma Eiropas produktivitātes veicināšanā. Konkurences politikā ir jāizmanto efektīvi jaunākie pētījumi cīņa pret monopoliem jāizmanto tā, lai monopolu uzņēmumi neizmantotu savu situāciju, lai neielaistu tirgū jaunus uzņēmumus ar dzīvotspējīgām jaunām idejām. Un tādēļ mums jāatbalsta MVU, jo MVU ir galvenie attīstības dzinējspēki Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies Bīlenkungam! Un beidzot De Jonga kungs no GOE Jūs būsiet pēdējais ēnu referents, un pēc tam varēs izteikties visi pārējie uh, e, deputāti. Paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, ja runājam par konkurenci, tad ir trīs veida e, traucēkļi. Tā ir pirmkārt valdība, otrkārt e, attiecības starp uzņēmumiem un patērētājiem, treškārt attiecības starp dažādiem uzņēmumiem. Uh, Par pirmo punktu neko daudz nerunāšu, jo par to jau runa ir atzinumā, un to pieminējuši citi runātāji. Ir nepieciešami vienlīdzīgi un taisnīgi spēles noteikumi, un, lai konkurence netiktu izkropļota. Domāju, ka interesantāk būtu pakavēties pie attiecībām eh, starp uzņēmumiem un patērētājiem. Esmu dzirdējis, ka kādam cilvēkam bija jāizvēlas, kuru telekomunikāciju eh, operatoru visa izdevīgāk būtu izmantot viņam kā uzņēmējiem, un viņš to, šādu informāciju nevarēja saņemt. Ļoti interesanta eh, problēma. Ir nepieciešama caurskatāmība šādā jomā, jo savādāk nekā, ne par kādu konkurenci nav, nevar būt nerunas. Tieši to pašu varētu teikt arī par enerģētikas uzņēmumiem. Es gribētu, lai mūsu atzinumam parādītos šī doma. Nīderlandē, un esmu pārliecināts arī citās valstīs, ļoti daudz runā par medikamentu cenām. Joprojām ir ļoti liels atšķirības starp medikamentu cenām dalību valstīs. Cik lielā mērā uzņēmumi var iekasēt tos ieņēmumus, kas patiesībā pienākas e, izgudrotājiem. Vēl kāds punkts jautājumā par patērētājiem. Atsevišķos gadījumos mēs varam vērot ļoti lielu koncentrāciju. Nu, piemēram, ja skatāmies uz plašsaziņas līdzekļiem, tad eh, veidojas ļoti liela koncerni. Plašsaziņas eh, līdzekļi, kas nenodarbojas ar internetu, ir ļoti lielā mērā koncentrējas mūsdienās. Vai tā ir tā konkurences aina, ko Eiropas Savienība vēlas redzēt? Manuprāt, Šobrīd situācija ir ļoti dīvaina. Ja uzņēmums ir ļoti, ļoti liels, tad šķiet, ka tam noteikti ir jāpalīdz, piemēram, General Motors. Varbūt, ka mums vajadzētu savā, nevajadzētu virzīties uz šādu situāciju. Ir nepieciešama patiesa konkurence ar salīdzinoši mazu spēlētāju skaitu ekonomiskajā arēnā. Nīderlandē pēdējā laikā daudz varam lasīt par to, par parādību, ko vairs nesauc par monopoliem, bet par monopsomiju, ir liels lielveikalu tīkls Monohani, kurš pērk līgumus ar pārtiks piegādātājiem un iepirkuma cenas ir par 2% zemāks nekā tam patiesībā vajadzētu būt. Tādējādi šīs te lielveikals uh, diktē cenas piegādātājiem. Jā, tirgu var notikt kaut kas tāds, taču šajā tirgu neapšaubām viss nav kārtībā. Gribētu, lai mūsu atzinumā parādītu šādas problēmas. Paldies! Vai vēl kāds gribētu runāt par šo jautājumu? Es pats labprāt komentētu šo atzinumu. Pirmkārt, gribu atvainoties par to, kā šeit eh, nesveicu tie Brumsas kundze, kas arī piedalās mūsu sēdēs. Atvainos, jūs nepazinu. Sākumā es zinu, ka jūs esat bijis mūsu sēdēs jau iepriekš un noteikti došu jums vārdu pēc īsmirkļa. Bet vispirms es pats gribētu pavisam īsi paturpināt to, ko teica Dejonga kungs. Šo komiteju īpaši interesē daudzas jomas, bet viena no tām ir jautājums par nolīgumiem par selektīvo vai ekskluzīvo preču izplatīšanu dažādās da, preču grupās un it sevišķi automobiļos. Atcerieties, savulaik mums vajadzēja daudz strādāt un izdarīt spiedienu uz ekonu, lai notiktu uzklausīšanu šajā jautājumā. Es zinu, ka Eiropas komisija pavisam nesen ir publicējusi dokumentu, ko mēs jau sen gaidījām, vadlīnijas pār jauniem noteikumiem automobīļu izplatībā. Mēs uzskatījām, ka informācijas piekļuva šajā jomā ir īpaši svarīga konkurences nodrošināšanai. Mēs labprāt komentēsim šos jautājumus. Ekon komitejas ziņojumā neparādās šis aspekts, es domāju, ka mēs ar savu atzinumu varētu rīkoties kā šī parlamenta gods un sirdsapziņa un, un varētu iekļaut šo jautājumu. De Jonga kungs ļoti pareizi pieskārās patēriņa ķēdes atsevišķiem posmiem un attiecībām starp tiem, piemēram, lieliem, maziem uzņēmumiem un patērētājiem. Šo attiecību menedžēšanu. Korāca Bilt eh, vada darbu pie jautājumu par uh, eh, mazumtirgiem un attiecībām starp uh, dalībniekiem tajā. Tirgus ģenerāldirektorāts pavisam drīz nāks klējā ar ziņojumu par reģionālajiem tirgiem un tirgu stratēģiju. Es zinu, ka atsevišķi deputāti ir iesaistījušies darbā par attiecībām starp pārtikas ķēdes dalībniekiem visi viedokļi, kas atskan jau publicētajos dokumentos par šīm tēmām, arī ir saistoši mums rakstot šo atzinumu. Līdz ar to mani komentāri ir beigušies. Varbūt komisijas pārstāve vēlētos izteikt eh, komisijas viedokli. Pēc tam dosim vārdu atkal Švāba kungam, kas teiks nobeiguma vārdus. Bronkas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. At atvainojamies, ka nedaudz nokavējām uh, jautājuma izskatīšanas sākumu. Um, ko, komisija uzskata, ka konkurences politika ir svarīga, lai nodrošinātu ekonomikas atveseļošanos. Tas ir uh, viens no svarīgākiem elementiem. Jūsu priekšā esošais eh, ziņojums eh, ir eh, pasniegts jaunā formātā, lai lab, mērķis ir tāds, kā mēs vēlējāmies uzsvērt to, kādu ieguldījumu konkurences politika var sniegt ekonomikas atveseļošanas jomā. Mēs pagājuši gadu izskatījām svarīgus un interesantus jautājumus, bet mēs īpaši pievērsāmies finanšu sektoram, pārtiks tirniecībai un aviācijas jomai. Mēs centāmies skaidrot nevis, ko komisija darīja, bet kādēļ tas tika darīts un kā šī uh, joma iekļaujas plašākā Eiropas ekonomikas kontekstā. Tas, ko mēs uh, dzirdējām no deputātiem, liecina par to, kā komisijas politikas uh, ziņojums vēl tiek uh, precizēts, to es vēlējos norādīt, un tas tiks uh, apstiprināts līdz gada beigām. Mūsu uzmanības centrā ir patērētāju tiesības un tas, eh, kā nodrošināt eh, kompensācijas no eh, sniegšanu atsevišķiem patērētājiem un patērētāju apvienībām. Tālāk par iekšējo tirgu daži vārdi. Mūsu pasākumu mērķis ir stiprināt iekšējo tirgu, un mums uh, nav pašiem likumdevēju uh, pilnvaras, bet mēs atbalstam iniciatīvas komisijas līmenī un uh, tiks veikti pasākumi arī likumdošanas jomā. Uh, tuvākajā laikā, un mēs atbalstam arī komisijas veiktos pasākumus, īstenojot tiesību aktus. Šā gada ziņojumā ir sniegta informācija par trim galvenajiem trim galvenajām jomām, tātad patērē pārtikas jomā un, un citās jomās, attiecības starp uzņēmumiem un patērētājiem, attiecības starp uzņēmumiem un darbojas arī Eiropas līmeņa uh, organizāciju tīklus, kas sniedz informāciju komisijai, un ko komisija izmanto savos uh, gadskārtējos ziņojumos. Un uh, šogad tika izvērtēts uh, jautājums par pārtikas cenu izmaiņām pēdējo gadu laikā. Paldies! Paldies par. Uh, jūsu ieguldījumu. Šis jaunais ziņojuma formāts ir ļoti uh, liederīgs, uh, manuprāt, un es domāju, ka mēs uh, arī varētu vēl pievērsties virknei jautājumu, un tagad vārds Švāba kungam. Paldies, priekšēdētā. Pirmām kārtām, lai visiem viss būtu skaidrs, eh, šajā ziņojumā mēs varam izteikties eh, par tikai tiem tematiem, kas eh, šajā konkurences ziņojumā ir tieši saistīti ar iekšējo tirgu. Protams, ir ļoti daudz interesantu tematu, taču saskaņā ar parlamenta reglamentu mēs nevaram skatīt pilnīgi visus tematus. Tieši tāpēc es gribētu arī uzreiz iebilst komisijas pārstāvei, Ja ir runa par um, konkurences ģenerāldirektorātu, tad īstenībā tas ir um, vienīgais, kas var tieši rīkoties. Šim ģenerāldirektorātam ir ļoti plaša kompetence, un tieši tāpēc arī tas var daudz ko paveikt. Jā, protams, konkurences ģenerāldirektorāts ir viens no efektīvākajiem uh, uh institūtiem Eiropā, kas var rīkoties šajā jomā. Varbūt pat uh, šis eh, kompetences apjoms ir pārāk plašs. Ir jāatcerās, ka ne visu, eh, kas ir iekļauts akī, var viens ģenerāldirektorāts izskatīt. Tad šeit ir runa ne tikai par konkurences tiesībām kā pasākumu. Mums vajadzētu skatīties uz šādu plašu darbības jomu, lai mēs varētu nodrošināt spēcīgāku iekšējo tirku. Nākamais patērētājs eh, konkurences tiesībās spēlē lomu. Te ir runa, piemēram, par selektīvo distribūciju, ko pieminēja priekšsēdētājs, te ir runa arī par mazumtirdzniecību, ko pieminēja cits kolēģis, un arī, protams, gaisa pārvadājumi, par kuriem es iepriekš neizteicos. Arī šeit vēl nav atbildēti vairāki jautājumi. Komisija iepriekšējā gadā eh, ir runājusi par karteļu problēmām, ja runa par gaisa kravas pārvadājumiem. Tāpat arī ir jādomā par UPS, ko grib pārņemt TNT. Šajos visos jautājumos mums ir jādomā arī par patērētāju, jo noteikti, ka patērētājs izjutīs šo ietekmi, ja notiks tik liela pārkārtošanās gaisa pārvadājumu uzņēmumos. Mums noteikti vajadzētu arī uzlikt pareizās izsaukuma zīmes šajā ziņojumā. Esmu īpaši pateicīgs Prendergastas kundzei par viņas komentāriem un arī Bīlana kungam. Ir jāatcerās, ka visus šos jautājumus, pie, par kuriem runāja deputāti, mēs noteikti iekļausim ziņojumā, tā lai balsojumā mums nerastos nekādas domstarpības. Paldies! Liels paldies jums visiem! Švāba kungs, jūs solījāt, ka jūsu ziņojums tiks nodots tulkošanai oktobra beigās. Un eh, komitejā mēs gatavojamies izskatīt šo ziņojumu 5. un 6. 6. novembrī. Eh, termiņš grozījuma iesniegšanai ir 27. novembris. 17. decembrī mēs runāsim par šiem grozījumiem komitejā un 18. decembrī mēs eh, balsosim. Janvārī savukārt šo ziņojumu skatīs ekonomisko monetāro lietu komiteja. Uh, Gaidīsim jūsu ziņojumu. Lielas paldies arī Debronsas kundzei no komisijas, kas eh, ieradās uz mūsu sanāksmi, lai šo ziņojumu apspriestu. Esam eh, strādājuši diezgan žīklī, līdz ar to mums ir eh, palicis brīvs laiks. Šķiet, ka Lisauskas kundze no komisijas ir klāt, lai runātu par nākamo darba kārtības punktu. Mēs tātad gatavojamies spriest par mm, patēriņa kredīta direktīvas grozījumiem. Komisija pašlaik pārskata šīs direktīvas īstenošanu. Tas um, komisijai ir jādara saskaņā ar laika grafiku, ko pieņēma šī komiteja. Šī ļoti svarīgā direktīva ir mūsu komitejas kompetencē. Īstenībā pirms 2004. gada Uh, juridisko lietu un iekšējā tirgus komiteja jau strādā pie šīs direktīvas. Es strādāju šajā komitejā, šķiet arī Rūlas kundze um, bija iesaistīta sākotnējā priekšlikuma gatavošanā. Tātad te ir runa par komisijas pārskatu, varbūt Lisauskas kundze varētu mums pastāstīt par progresu, kas ir panāks pie šīs direktīvas un kad mēs varētu uh, mm, sagaidīt šīs direktīvas pārskatīšanu. Došu viņai vārdu mazliet vēlāk. Vispirms došu vārdu uh, referentei Langens kundzei. Viņa runās par iesniegtajiem grozījumiem, un pēc tam arī došu vārdu Brendergastas kundzei. Šķiet, ka kāds ir ar Kakis uh, kungs varēs izteikties Buzoja kunga vārdā. Rūls kundze ir klāt. Esmu ēnu referents no savas grupas, bet Diona kungs arī ir ēnu referents, viņš gan ir izgājis pašlaik no zāles. Vispirms dosim vārdu Kolins Langenes kundzei, pēc tam Prendergastes kundzei un pārējiem, pēc tam uzklausīsim komisijas pārstāvi. Kolins Langenes kundze. Paldies priekšsēdētāji. Godāmie deputāti, kā jau priekšsēdētājs minēja, šeit ir runa par uh, patēriņa kredītlīguma direktīvu. Uh, Galvenais mērķis bija nodrošināt labāku patērētāju aizsardzību un uh, nodrošināt uh, labāku šo patēriņa uh, līgumu īstenošanu. Patēriņa kredīti tiek piešķirti arī pāri robežām. Šis kredītlīguma skaits ir pieaudzis, un līdz ar to var domāt, ka tikai nedaudzi finanšu institūti var piedāvāt šādus eh, pārobežu kredītu līgumus. Ir jāatcerās arī ekonomiskās krīzes ietekme uz patēriņa kredītu līgumiem. Tāpat arī parādās vairāki citi šķēršļi attiecībās starp patērētājiem un iestādēm. Īstenošanas laiks bija divus gadus garš. Šī procedūra bija ārkārtīgi komplicēta. Šeit bija iesaistītas gan dalībvalstis, gan arī Nacionālajie kredīti institūti. Līdz ar to šis laiks noteikti bija par īsu. Nākotnē mums vajadzētu šādu īstenošanas periodu pagarināt līdz trīs gadiem. Ir jāatcerās, ka šeit var apšaubīt arī um, regulējumu. Mums ir jādomā par informācijas sniegšanu patērētājiem. Uh, Šai informācijai ir jābūt pietiekami plašai, un tā nedrīkst būt sarežģīta, kā tas ir izrādījies līdz šim. Tāpat arī ir jādomā par gada procentu likmi, kas tiek piemērota. Ir jādomā arī par tiesisko tiesiski saistīgo, saistošo dabu. Parasti šādi Instrumenti tiek piemēroti atšķirīgā veidā, līdz ar to patērētāji saskaras ar problēmām nosakot, kad īsti termiņš būs iztecējis. Komisija 2011. gadā veica pārbaudi, kur tika pārbaudītas vairākas interneta vietnes, kur tiek piedāvāti kredīt līgumi tika pārbaudītas 562 interneta vietnes un atklājās, ka pastāv diezgan lielas problēmas patēriņu kredītu piešķiršanā. 29 grozījumi ir iesniegti par manu ziņojumu, un pagājušajā nedēļā Strasbūrā mēs tikāmies ar ainu referentiem, un es vēlētos ļoti sirsnīgi pateikties par šo ļoti atklāto un caurdzamo diskusiju, kas izvērsās par groz, iesniegtiem grozījumiem. Es eh, domāju, ka mums vajadzētu konkretizēt vairākus grozījumus, vairāc, vajadzētu paskatīties arī uz m, mm, izmaiņām, kas parādās grozījumos. Es domāju, ka es lielāko daļu no grozījumiem varēšu akceptēt pašreizējā redakcijā. Uh, Mm, iesniegšu kompromisus par pārējiem grozījumiem. Es domāju, ka mēs panāksim kompromisus par lielāko daļu no jautājumiem. Divi grozījumi raisa šaubas. Te ir runa par 17 un 21 grozījumu. Šeit vajadzētu uzdot jautājumu komisijai. Ja runa par 17. grozījumu, tad es domāju, ka 14. pantā šis jautājums jau ir atrisināts, bet varbūt mēs varētu uzklausīt komisijas viedokli šajā jautājumā. 21. grozījums Prendergastas kundze jūs sakāt, ka, pap, ka šīs papildi izmaksas te parādās. Es domāju, ka arī šeit mums vajadzētu uzklausīt komisijas viedokli. Daži grozījumi man nav akceptējami. Šeit galvenokārt ir runa par to, ja grozījumi pārsniedz direktīvas piemērošanas sfēru. Uh, Līdz ar to šeit parādās problēmas, jo īsnībā šie grozījumi ir jārisina citās direktīvās, piemēram, hipotekārie kredīti un finanšu tirgu uzraudzība. Es domāju, ka šī jautājuma paplašināšana un iejaukšanās hipotekāro kredītu nozare nebūtu pareiza. Ja Īstenībā šeit ir runa tikai par mazāk nekā 2% no pārobežu patēriņa kredītlīkumiem, tad es nedomāju, ka mums vajadzētu domāt par jaunu regulējumu. Mums vajadzētu vienkārši labāk īstenot jau pastāvošo spēkā esošo regulējumu. Es domāju, ka mēs esam piemirsuši par iespējamiem grozījumiem. Es nedomāju, ka mums vajadzētu uh, pilnībā izjaukt šo spēkā sošo direktīvu. Es domāju, ka mums noteikti vajadzētu tikties ar grozījumu iesniedzējiem, lai mēs varētu vienoties par šiem grozījumiem. Šie grozījumi, kas aicina uz direktīvas pārskatīšanu, manuprāt, tomēr būtu vēlreiz jāpārdomā. Kā jau es teicu, es vienmēr iestājos par to, ka mums vajadzētu nogaidīt, mums vajadzētu paskatīties, kāda būs tālākā pieredze jo tikai tad, kad bankas būs atgūšās, tad arī um, patērētāji zinās, ar ko viņi var rēķināties. Nu, varbūt mēs varēsim tad pārkāpt šo 2% piemērošanas slieksni. Īstenībā šeit ir runa arī par ekonomisko monetāro lietu komitejas uh, iesniegto atzinumu. Tiek minēts, ka šo formulējumu varētu akceptēt, bet, nu, tikai tādās robežās, kur tas nepārkāpj pašreizējo direktīvu. Tās būtu manas piezīmes. Lielas paldies, ka klausījāt. Good. Well, thank you very much. Liels paldies par uh, šo ļoti izsmeļošo paskaidrojumu, par to, kā jūs uh, esat iecerējis virzīties uz priekšu. Uh, Pendergastas kundzei došu vārdu. Viņa ir iesniegusi virkni ļoti interesantu grozījumu, par ko viņa mums arī pastāstīs. Es vēlējos izmantot šo iespēju, lai pateiktos uh, Kolīnas Langēns kundzei par darbu pie uh, šā ziņojuma. Uh, uh, šķiet, ka ir tāda vienprātība izveidojusies par to, ka ir nepieciešams panākt pareizu uh, patēriņu kredīta direktīvas ieviešanu, bet es gribēju savukārt uzdot jautājumu komisijai par manu 17. grozījumu. Pastāv bāžas par to, ka ja patērētājs pērk mm, preci e, veikalā uz kredīta, tad patiesībā šis darījums tiek slēgts starp veikalu un kreditēšanas iestādi un patērētāji šeit it kā netiek iesaistīts, bet uh, patērētājiem savukārt iznāks tomēr saskarties ar augstiem um, procentiem un papildus uh, maksājumiem. Priekšsēdētājs, vai jūs varētu pastāstīt mums par citiem grozījumiem? Prenderkasts kundze, es vispirms vēlējos dzirdēt komisijas viedokli, un tad es varēšu arī pastāstīt vēlāk varbūt par uh, citiem grozījumiem, bet es redzu, ka mēs esam ievērojami pavirzījušies uz priekšu un esmu apmierināta ar pašreizējo situāciju. Rūlis kundze. Nē, vispirms vajag atsimēt Skakis kungam. Ich darf darin bedanken für die gute Ko... Ach so, sorry. So, no, carry on, carry on, please. okay. also, ich wollte mich bei... Es arī vēlētos pateikties referentei par ļoti labo sadarbību un par šiem priekšlikumiem. Mums šis citu, tautu, citu valstu valūtas jautājums bija ārkārtīgi būtisks. Attiecībās Prendergastas kundzes teikto īsti nezinu, vai šeit ir runa par nepareizu praksi vai arī par nepareizu piemērošanu, jo īstenībā pakāpojumu joma bija uh, izņemta eh, no Eiropas regulējuma. Tas tika darīts tīši. Tieši tāpēc komisijas viedoklis man ļoti interesē, kāpēc tā īsti ir. Bet es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Es vēlētos vēlreiz skaidri paust savu atbalstu Kolīnas Langenes kundzei. Nav nekādas jēgas eh, aicināt uz eh, direktīvas grozīšanu, ja direktīva ir tik tikko ieviesta. Uh, dalību valstīs un īstenībā vēl nav pietiekami daudz pieredzes. Tāpat arī šīs direktīvas piemērošanas sfēra ir ārkārtīgi ierobežota. Tieši tāpēc mēs e, uzliksim tikai šķēršļus attiecīgajai uzņēmējdarbības sfērai un neuzlabosim tās darbību. Lielas paldies un sirsnīgi sveicu jūs ar šo pirmo ziņojumu. Kāds ir Markakis kungs? Paldies, priekšsādētāji! Būsoikungs mani aicināja atvainoties viņa vietā par to, ka viņš nevarēja piedalīties šajā sanāksmē. Viņš ir viensprātis ar referenti, viņš ir iesniedzis arī attiecīgus grozījumus. Jūs minējāt, ka kopumā jūs tos varat atbalstīt. Viņu visvairāk interesē labāka informācija, kas būtu jāsniedz pārobežu kredītu līgumu ņēmējiem. Tad šeit ir runa par standartiz standartizētu kredītņemšanas sistēmu Eiropā. Tādējādi dzīve kredītņēmējiem kļūtu daudz vienkāršāka. Puzēkungs eh, tieši tāpēc arī atbalsta referentes kundzi jautājumā, kur viņa aicina negrozīt direktīvu, bet gan mēģināt nodrošināt tās labāku īstenošanu. Paldies! Well, just to add a few comments. Jā, vēl es, es arī vēlējos eh, pievienot dažus komentārus, kā manas grupas ēnu referents. Kolinas Langenes uh, kundzes ziņojums arī atspoguļo manu viedokli šai jautājumā attiecībā uz informāciju, kas ir pieejama. Uh, liecina par to, ka pārobežu patēriņu kredītu tirgus ir ļoti vāji attīstīts joprojām, un tas ir saistīts arī ar patērētāju uzticēšanos, jo pastāv bažas arī par kredītiem, kas ņemti citās valūtās ar atšķirīgām procentu likmēm un mm, pieejamo informāciju par šiem jautājumiem. Šobrīd jāsaka, ka tirgus eh, ir eh, tikai pašā attīstības sākumā, tas ir potenciāli interesants tirgus, bet tas pagaidām vēl tikai attīstās. Direktīvas transponēšana situācija dažādās dalībvalstīs ir atšķirīga. Šī komiteja uzskatīja, ka kredīti mājokļu iegādē būtu jāsaskaņo ar, ar patēriņa kredītu direktīvu, un šķiet, ka tas lielā mērā tagad ir sasniegts. Ļoti svarīgi, protams, ir direktīvas īstenošana. Es konstatēju, ka pastāv arī diskusija par to, cik un cik skaidrā veidā informācija tiek sniegta patērētājiem par kredītiem kolēģi arī runāja par to, ko uzskatīt par negodīgu tirzniecības partneru izturēšanos. Un šī direktīva nepārklājas ar direktīvu par negodīgu komerc praksi, kur šie jautājumi ir atri, atrunāti. Un uh, Eh, ir eh, virkne jautājumu, kas ir iekļauti eh, direktīvā par negotīvu, negodīgu komercpraksi, un tas attiecās arī par noteiktu pakalpojumu cenām. Šie jautājumi ir svarīgi, un ir skaidrs, ka patēriņa kredīts ir tā joma, kur cilvēki, kuri ir atkarīgi no noteikta veidā kredītiem, īstermiņa kredītiem, teiksim, tā saucamiem algas dienas kredītiem, uh, nav, uh, ir jāaizsargā īpaši, un mums ir jārisina problēmas vēršoties pret negodīgiem kreditoriem, kuri ļaunprātīgi izmanto šādu cilvēku situāciju. Uh, ir um, konkrēti piemēri, kur ir ļoti sarežģītas lietas um, noteiktās iedzīvotāju grupās. Um, šāda situācija ir, piemēram, apvienotajā karalistē. Jāsaka, ka šī direktīva uh, attiecas uz ļoti plašu uh, kredīt instrumentu klāstu, ko izmanto patērētāji, kas ir labi informēti un patērētāji, kas nav labi informēti. Un eh, runājot par eh, politiku, mums šie jautājumi ir eh, atbilstoši jārisina, lai nodrošinātu skaidrus noteikumus kredītu izsniedzējiem un ir arī jautājumi, ko nevar ierakstīt likumdošanā, bet kas ir jārisina atbildīgajām iestādēm dalību valstīs. Cerāms, ka mūsu ieguldījums būs uh, liederīgs komisijas uh, veiktajā pārskata procedūrā, un tagad došu vārdu komisijas pārstāvē, lai viņa uh, mūs informētu, kāda ir uh, aktuālā situācija attiecībā uz eh, komisijas eh, veikto pārskatu. Paldies! Es eh, vispirms vēlējos jūs informēt par mūsu uh, gūto priekšstatu par to, kā direktīva šobrīd darbojas praksē un kāda varētu būt turpmākie soļi. Mēs piekrītam uh, jūsu viedoklim, ka ir lieli sarežģījumi attiecībā uz direktīvas transponēšanu un darbību. Veicot pētījumu svīpu, mēs konstatējām svarīgākos elementus. Tagad mēs veicam tirgus pētījumu un mēs esam pusceļā šī pētījuma pabeigšanā, bet esam jau identificējuši vājākos punktus. Ir veikti arī virknes jau soļu. Tika norādīts, ka nav pilnībā harmonizēta gada procentu likmes aprēķināšana. Pagājušā gada decembrī tika nobalsot jauna direktīvas versija mainot pielikumu attiecībā uz tiem tirgus sektoriem, kas iepriekš nebija iekļauti direktīvas aptvērumā. Un tagad dalību valstu ziņā ir direktīvas īstenošana. Šā gada maijā publicējām vadlīnijas par kopējā kredīta izmaksām kopējo kredīta izmaksu aprēķināšanu un ir arī uh, Eh, šajās vadlīnijās precizēts, kā sniegt informāciju par šiem jautājumiem. Līdz ar to tas būs eh, noderīgs dalību valstu atbildīgajām institūcijām paturēt prātā, ka šādas vadlīnijas pastāv. Nākošgad esam paredzējuši īstenot izglītojošu kampaņu par to, kā īstenot patēriņu kredītu direktīvu. Ir paredzēts šo kampaņu īstenot dažās dalību valstīs par problēmu jautājumiem. Kā tas ir paredzēts uh, direktīvas 27. pāntā, mēs esam paredzējuši sagatavot pārskatu par direktīvas darbību, uh, par tiem punktiem, kas norādīti attiecīgajā pantā par konkrēti par uh, procentu likmju sliekšņiem un citiem jautājumiem. Ir svarīgi uh, novērot to, kā tirgus darbojas, kāds ir pārobeža tirzniecības apjoms šajā jomā. Šobrīd vēl nav uh, pieejami precīzi skaitļi ir uh, svarīgi apzināties pārobežu aizdevumu apjomu, jo dažkārt patērētāji pat nav informēti par to, vai tās, uh, tā iestāde, kas izdod kredītu, ir uh, attiecīgās dalību valsts kredīti iestāde ar ārvalstu nosaukumu, vai tiešām tā ir kāda ārvalstu kredīta institūcija, kas darbojas šajā valstī. Šobrīd ir pāragri ierosināt grozījumus direktīvā, jo dažās dalību valstīs eh, direktīva ir ieviesta tikai pirms diviem gadiem vai pat pusotra gada, līdz ar to ir vēl priekšlaicīgi spriest uh, par to, kādi grozījumi būtu nepieciešami. Man eh, uzdeva konkrētus jautājumus daži deputāti, un es vēlētos tagad atbildēt uz šiem jautājumiem. Pirmais jautājums bija par 17. grozījumu, eh, kurā ir runa par izmaksām, eh, kas rodas situācijā, kad tiek atsaukts eh, kredīta līgums vai lausts kredīta līgums šis jautājums ir konkrētā atrunāts direktīvas 14. pānta 3. punktā kreditora prasības var attiecināt tikai uz izmantoto kredīta daļu un uzkrātajiem uh, aizdevumu procentiem. Jebkādi papildu maksājumi par kredītu, tādi kā komisijas maksa vai citi maksājumi. Jā, vēl viena maza detaļa. Runa varētu būt šeit vēl par neatmaksājamiem nodevām, kas ir samaksāts valsts iestādēm. Eh, tās būtu izņēmums, bet pārējās eh, papildus izmaksas patērētājiem nav jāsēdz, jo 14. 34. pantā ir teikts, ka nav paredzēti nekādi sodi par labu kreditoram. Tālāk bija ierosinājums sniegt uh, plašāku, labāku informāciju par pārobežu kredītiem, nodrošinot labāku izpratni aizņēmējām par to, kas notiktu uh, gadījumā, ja kredīts tiek ņemts ārvalstu valūtā un par uh, indeksēšanu atbilstoši uh, Eh, šādu valūtu kursiem. Šeit ir runa par izskaidrojumu patērētājam. Risku nevar simtprocentu apmērā aprēķināt, jo tas ir risks jo nav zināms, vai, vai šāds gadījums notiks vai nenotiks, bet patērētājiem ir jāsniedz atbilstoši informācija par to, kas varētu notikt dažādās situācijās, dažādos ārējās, eh, ārējos kontekstos. Nezinu, vai esmu atbildējusi uz visiem jautājumiem un komentāriem es atbildēju uz tiem jautājumiem, ko biju pierakstījusi. Priekšsēdētājs, vai kādam ir vēl kādi citi jautājumi komisijai, vai kāds nav sadzirdējis atbildes savu jautājumu? Šķiet, ka viss ir atbildēts. Vai jūs varētu mūs informēt par paredzēto darba grafiku attiecībā uz šo pētījumu un iespējamu direktīvas pārskatīšanu? Uh, kā tas mums ir uzdots, mēs uh, sagatavosim ziņojumu par pētījuma rezultātiem un par transponēšanas pārbaudi dalību valstīs. Uh, tas ir paredzēts nākošā gada maijā saskaņā ar direktīvas 27. pantu. Tāpat mēs arī sagatavosim mūsu iekšējos pētījumus šim ziņojumam. Paldies! Saka priekšsēdētājs, šī diskusija bija tiešām ļoti liederīga. Tagad vārds eh, noslēguma Kolīnas Langenas kundzei. Gans kurz machen. Es teikšos pavisam īsi. Esmu ļoti priecīga par Lizovskas kundzes teikto attiecībā uz 17. pantu, jo 14.3 pantu es lasīju tieši šādā veidā, proti tas, kas manuprāt ir labi, eh, šeit es lietoju uh, pēdiņas, nu, tas attiecībā uz Lielbritāniju, nu, īsnībā tas varbūt nemaz nav tik labi. Mums vajadzētu tomēr paskatīties varbūt uz Buzoja kunga iesniegto grozījumu. Noteikti, ka ar Prendergastas kundzi mēs vēl pāris reizes tiksimies, lai pārunātu šos jautājumus. Es domāju, ka mums noteikti izdosies eh, nobalsot pozitīvi par šo ziņojumu. Paldies! Sorry, es atvainojos, nebija ieslēdzis mikrofonu. Komitejā balsosim par 11. Eh, balsosim 11. Eh, oktobrī. 10. oktobrī mēs izskatīsim grozījumus un kompromisa grozījumus. Vai ekonomisko lietu komiteja jau ir iesniegusi savu atzinumu? Jā, tad, tad eh, mums šis atzinums jau ir eh, pieejams, tas mums ir jāņem vērā. Plenārsēdē mēs plānojam balsīt, balsot novembrī. Tas nozīmē, ka mums pietiks eh, laika, lai ņemtu vērā arī komisijas teikto. Tāpat arī mēs varēsim ņemt vērā pārskata ziņojumu un iespējams 2013. gadā arī izmantosim pētījumu rezultātus. Liels paldies visiem, kas izteicās, līdz ar to šovakar sanāksmi slēgsim. Atgādināšu, ka rītdien sāksim sanāksmi tieši 9 no rīta, lai izskatītu grozījumus valsts iepirkuma ziņojumā. Tāpat arī mums ir paredzēta ekspertu uzklausīšana no pulkstens 10 18.30 līdz 12.00. Runāsim par darbinieku nosūtīšanu. Tāpat arī skatīsim valsts sektora informācijas ziņojumu un runāsim arī par savstarpēju kvalifikāciju atzīšanu. Lielas paldies visiem, kas piedalījās. Sanāksmes slēdzu.